Good afternoon, sorry. Uh, let me say. Labdien! Es vēlētos pieņemt šodienas darba kārtību sanāksmē 2019. gada 18. martā no pulksten 3 līdz 6.30. Un gribētu jūs uh, informēt, ka tiek paredzēta papildu informācija par Eiropas kiberdrošības in, uh, kompetenču centru. Notika trialogs 13. martā Strasbūrā. Un vēl papildus būs arī informācija par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku. Notika arī trialoga sanāksme 14. martā Strasbūrā, un sarunu vešanas komanda veiksmīgi panāca vienošanos. Ja citu komentāru nav, pieņemsim darba kārtību. Citu komentāru nav, man nav nekādu īpašu paziņojumu, un varam pievērsties trešajam punktam darba kārtībām, kas ir pētījums nozaru sasaiste, kā to varētu pastiprināt Eiropas Savienībā, lai sakmētu tīkla stabilizāti un dekarbonizāciju. Uh, uzklausīsim uh, pētījuma prezentāciju, ko sagatavojas uh, politikas nodaļa. Un viens no pētījuma līdzautoriem iepazīstinās mūs ar šo pētījumu. Okay, sorry. I had to consult. Atvainojiet, vajadzēja pakonsultēties par to, kā pareizi izrunāt runātāju vārdu. Koins Rademekers ir Trinomikas tais, direktors. Pirms viņš kļuva par konsultantu, viņš strādāja kā profesors asistents un Briseles universitātē. Un viņš bija atbildīgs par finanšu, enerģijas un klimata pārmaiņu jomām Flāmu ekonomikas ministri birojā. Pēdējos desmit gadus Radamekara kungs ir strādājis galvenokārt kā projektu vadītājs projektos, kas saistīti ar energopolitiku, un galvenokārt viņš ir strādājis Eiropas komisijai. Gribēju informēt deputātus, ka otrs pētījuma autors ir Luks Van Nufels. Uh, abi autori ir pētījuši to, kā nozaru sasaiste varētu uzlabot energopiegādi un energopiegādes nozari. Un viņi arī ir pētījuši, kā tas varētu uzlabot energosistēmas efektivitāti un elastīgumu. Un arī paļaušanos uz to un atbilstību. Un arī pētījuši to, kā nozaru sasaiste varētu samazināt uh, dekarbonizācijas izmaksas. Ļoti svarīgi jautājumi mūsu pilsoņiem. Un tagad aicinu jūs sākt savu prezentāciju. Paldies priekšsēdētājiem! Pirmajā slaidā redzat īsu ievadu trinomikā. Eiropas komisijā mēs strādājam pie energopolitikas, pie finansēšanas jautājumiem, uh, bet mēs sniedzam arī atbalstu klimata ģenerāla direktorātam, strādājot pie klimata stratēģijas, tad mēs ļoti aktīvi darbojamies visos šajos jautājumos, un mēs strādājam pie enerģētikas, klimata pārmaiņu un vides jautājumiem. Šodienas jautājums ir par to, kā uh, mēs varētu pastiprināt Eiropas Savienībā tīkla stabilitāti un dekarbonizāciju. Un pirmais jautājums, protams, ir, kas ir nozaru sasaiste. Šis uh, nosaukums, šis, šī frāze nākusi no Vācijas, un sākotnēji fokus bija uz elektrifikāciju un um, gala lietošanas nozarēm. Esam skatījušies, kā notiek, kāda ir, kāds ir pieprasījums pēc enerģijas dažādās nozarēs un kā mēs visus šos pieprasījumus varētu elektrificēt izskatījām to, kā varētu stiprināt sadarbību starp elektropiegādi un galvietošanu. Un, protams, mums ir jāplūko nozaru sastaist arī tādā plašākā perspektīvā, jādomā par energosistēmu integrāciju. Un tādēļ šajā slaidā varat redzēt, ka esam piedāvājuši divas definīcijas. Ir vairākas definīcijas nozaru sasaistē, bet mums tā jāplūko plašākā perspektīvā, Tātad mēs varam runāt par galvietotāju nozaru sasaisti, un no otras puses ir šī starpvektoru sasaiste, kā notiek energoinfrastruktūras integrācija vektoros. Un, faktiski tas ir tāds instruments, kas ļauj uzlabot energo tā, uh, transportu un uzglabāšanu, ja, piemēram, domājam par ūdeņradī, par uh, siltumu. Te runa ir par visiem instrumentiem, kas ļauj transportēt un uzglabāt enerģiju. Uh, tas bija arī mūsu pētījuma centrā. Un tas, ko nu pat paskaidroju, to varat redzēt arī šajā slaidā. Esam mēģinājuši aplūkot no vienas puses piegādi, tur ir dažādi enerģijas vektori, uh, Uh, vai tad varam aplūkot to arī no uzglabāšanas perspektīvas vai gala lietotāju nozarēm. Faktiski te runa ir par to, kā varētu nākotnē uh, optimizēt mm, visas uh, stratēģijas laika posmā līdz 2050. gadam un kā to paveikt viss izmaksas efektīvākajā veidā. Nākamais slaids. Došu vārdu kolēģim. Paldies! Šajā slaidā paskaidrojam, ka nozaru sasaiste ir kļuvusi ļoti svarīga arī atjaunīgās energo, enerģijas stratēģijas kontekstā. Pamanījām jau, ka 2017. gadā dažās dalību valstīs atjaunīgā enerģijas kapacitāte ener elektrības ģenerācijai ir augstāka nekā noteiktais maksimālais patēriņa līmenis. Tas nozīmē, ka dažās stundās ir nepieciešamība uzglabāt elektrību vai arī pārvērst elektrību citos enerģijas vektoros, lai to varētu uzglabāt, lai to varētu transportēt uh, un uh, nogādāt citiem gala lietotājiem. Citiem vārdiem sakot, mums ir vajadzīgas stratēģijas un tehnoloģijas, kas ļautu novērtēt enerģijas pārpalikumu. Un šīs stratēģijas varētu būt, piemēram, elastīgāka ģenerācija. Te varētu domāt par pieprasījuma, par pieprasījumu un citiem risinājumiem. Nākamajā slaidā te redzat tādu ilustrāciju par uh, ekonomisko ietekmi, ja ir pārmērīga elektropiegāde tirgu. Piemēram, pagājuši gadu aptuveni 70 stundu mums bija negatīvas cenas tirgu, atsevišķos tirgos. Tas tā nav vērojams visos reģionos vai visās dalību valstīs. Tā nav problēma, bet ir atsevišķas dalību valstis, kur atjaunīgās enerģijas proporcija ļoti augsta, varam novērot negatīvo cenu parādīšanos. Un varam pieņemt, ja cenas ir negatīvas vai ja cenas ir zemākas nekā noteikts slieksnis, piemēram, 20 eiro par megawatstundu, tad no ekonomiskā viedokļa būtu pamatoti mm, pārvērst šo uh, enerģiju citos enerģijas uh, vektoros, piemēram, atjaunīgā gāzēm. Vēl viens iemesls, kādēļ nozaru sasaisti vajadzētu uzskatīt par atbilstošu stratēģiju vai par um, tad, atbilstošu rīcības variantu, um, tas ir saistīts ar elektrības um, īpašajām iezīmēm salīdzinājumā ar gāzi no vienas puses un no otras puses aplūkojot gala lietotāju specifiskās iezīmes. Redzam, ka transporta nozarē pasažieru automašīnas var aizstāt ar elektroautomobīļiem, bet uh, preču pārvadāšanā uh, ar uh, kuģu vai aviācijas palīdzību un arī mm, tāls attieksmes uh, ceļu transportā redzam, ka elektrifikācija vēl nav atbilstošākais risinājums. Uh, redzam, ka šādos gadījumos biometāns vai ūdeņradis varētu būt atbilstošāki risinājumi. Ir arī nozarē konkrēti gala lietotāji, kam elektrifikācija nav piemērota, piemēram, ja domājam par augstas temperatūras a, siltumu, bet arī a, ķīmiskajā nozarē, mēslojuma nozarē, ķīmisko produktu nozarē tas nebūtu labākais risinājums. Tādēļ mums arī vajadzētu domāt par šo vektoru sasaisti kā labu risinājumu, un otrs iemesls ir saistīts ar uh, uh, konkrētajām iezīmēm. Grafikā varat redzēt, ka, ja salīdzinām minimālo un maksimālo slodzi, gāzes uh, kontekstā tas ir, tā ir pavisam citādāka. Un uh, gāzes maksimālā slodze ir septiņas reizes augstāka nekā minimālā slodze. Tas ir tādā ikdienas griezumā, redzat, kādi ir skaitļi mēneša griezumā. Uh, bet, lai redzētu, kāda ir kapacitātes ierobežojumi, tad ir jāņem vērā arī uh, gāzes uh, dienas uh, slodze no 1 līdz 7 un arī jāizvērtē elektrības stundas slodze. Tie ir tie būtiskie elementi, lai izvērtētu kapacitātes ierobežojumus. Un tādā stundas griezumā elektrības uh, Elgrības uh, gadījumā uh, maksimālā slodze ir divreiz augstāka nekā minimālā. Citiem vārdiem sakot, ja visu gāzes patēriņu mēs gribētu aizstāt ar elektrību, tajā brīdī būtu nepieciešama kapacitāte, infrastruktūra, sadales uh, infrastruktūra, kas būtu četreiz augstāka nekā pašreizējā elektrības infrastruktūras kapacitāte. Un tas, protams, būtu pārāk dārgi, uh, vai arī nebūtu īsti pamatoti no ekonomiskā viedokļa. Un tieši tādēļ enerģijas vektoru sasaiste elektrības un gāzes būtu labs risinājums. Un šajā slaidā koncentrējāmies uz uh, galvenajām uh, tehnoloģiskajām iespējām, kas eh, ļautu nodrošināt veiksmīgu pāreju uz eh, oglekļa neitrālu enerģijas piegādi līdz 2020. gadam. Kā jau Kunts teica, no vienas puses eh, tad mēs varam domāt par elektrifikāciju transporta nozarē, arī uh, dzīvojamā fonda nozarē. Mm, galvenās tehnoloģijas te būtu elektroautomobīļi un, kars, un siltumpumpji. Uh, Tad mēs varētu domāt par uh, elektrifikācijas, elektrības un gāzes sasaisti. Jādomā, kā uh, veikt šo pāreju. Un no otras puses jāaplūko CCS, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tā mēs runājam tikai uh, oglekļa piesaisti industriālos procesos vai a, enerģijas ražošanā, bet ir arī jādomā par integrētām pieejām, un tas ir viens a, no elementiem arī nozaru sasaistēm. Kā es teicu, gadi apstākļos, ja ir pārlieks, eh, pārliek, pārliekā daudzumā sāražotā enerģija, tad ir jādomā par tās varbūt pārnesi uz eh, tīklu kopumā vai par uzglabāšanu. Elektrību var arī pārveidot par sintētisko gāzi, kam ir tieši tādas pašas iezīmes kā uh, dabasgāzai, kas pašlaik tiek izmantota. Citiem vārdiem sakot, tam nebūtu nekāda ietekme uz infrastruktūru vai uz gala lietotāju iekārtām, bet tad nelabvēlīgais aspekts šeit būtu augstākas izmaksas. Ir jāveic salīdzinājums par abu opciju izmaksām, ņemot vērā visus ietekmējošos aspektus un ņemot vērā arī vides ietekmi. Un trešais variants būtu tāds, ka uh, enerģiju varētu pārveidot par šķidrajiem kurināmajiem, piemēram, par etanolu, ko varētu izmantot transporta nozarē. Tie ir tikai daži piemēri tām tehnoloģijām, ko varētu izmantot nozaru sasaistes kontekstā un ko varētu izmantot dažādās nozarēs, ko redzat tagad slaida labajā pusē. Un šajā kontekstā ir ļoti svarīgi koncentrēties uz atjaunīgās gāzes potenciālo lomu nākotnes energopiegādē. Tas sniegtu būtiskas priekšrocības, domājot par elastīgumu, tas būtu labs rezerves variants elektrībai, arī domājot par uzglabāšanu. Gāzes uzglabāšanas potenciāls ir ļoti svarīgs pašreizējais uzglabāšanas potenciāls Eiropas Savienības līmenī ir viena trešdaļa no pašreizējā patēriņa. Tā ir milzīgā kapacitāte, kas mums ir pieejama, tas, kas ļauj piedāvāt elastīgumu energosistēmai. Te runājam par vairāk kā tūkstošs teravat stundām. Un elektrouzglabāšanas kapacitāte ir ierobežota, tās ir tikai 600 MWh Eiropas līmenī. Tādēļ ļoti svarīgi izvērtēt uzglabāšanas kapacitāti, domājot par energopiegādi nākotnē, lai domājot par papildu kapacitātes veidošanu energo uzglabāšanai. Un eh, noteikti varat iedomāties, ka šādā gadījumā eh, nozaru sasaiste, ko varētu veidot tuvākajos 10, 20, 30 gados, nozīmētu, piemēram, ka varētu sasaistīt vēja parkus ar ūdeņraža iekārtām, un nu, lai nogādātu šo enerģiju uh, Uh, lai nogādātu šo enerģiju gala lietotājiem, piemēram, kā gāzi, jo gāzes transports ir lētāks nekā elektrības nodošana. Elektrifikācija ir ārkārtīgi svarīgs elements nozaru sasaistas kontekstā, un te vēlējos uh, ilustrēt šo nozīmīgumu ar diviem piemēriem. Pirmais piemērs būtu elektroautomobīļi. Ja mēs aizstājam pašreizējās automašīnas pašreizējos dzinējus ar elektroautomobīļiem, šādā efektivitātes pieaugums būtu vairāk kā 140%. Manuprāt, tas ir ļoti labs piemērs jāņem vērā gan arī visās uh, ekonomiskās sakas un ietekmes, bet tas ir tikai viens no, mm, viena no iespējamām sakām, kas novada pie zemāka energopatēriņa, zemākām siltumnīca efekta gāzu emisijām, un tas ļauj arī samazināt citu piesārņotāju uh, emisijas. Un otrs piemērs ir uh, siltumpumpju izmantošana. Uh, Citiem vārdiem sakot, ja mēs aizstātu pašreizējos eh, gāzes eh, vai naftas boilerus, kuriem ir eh, jau diezgan augsts efektivitātes līmenis, ja mēs tos aizstātu ar siltumu, elektriskiem siltumpumpiem, tad efektivitātes iegūms būtu 3, Tas nozīmē, ka siltumpumpju efektivitātes koeficients būtu krietni vien augstāks, tad trīsreiz augstāks. Šis efektivitātes iegūms jā, būtu ļoti būtisks. Very shortly, because we yeah. had uh, 15 minutes. Mm -hmm. Well, it's uh, just uh, time, sorry. Yeah. Well, okay. well, uh, maybe some some conclusions. Yeah. Okay, I will go very rapidly. Un tagad pavisam ātri iziešu cauri pārējiem slaidiem. Šajā slaidā esam koncentrējušies uz elastīgumu. Bet, manuprāt, publikai tas jau ir diezgan skaidrs, jo visas šīs uzglabāšanas tehnoloģijas ir jau diezgan labi zināmas, un uh, to ieguldījums eh, elektrības nozara nepieciešamajā elastīgumā, ņemot vērā arī to, ka tirgu ienāk eh, arī atjaunīgie energoresursi. Manuprāt, tas viss jau ir pietiekami skaidrs un sīkāk to paskaidrot, manuprāt, vairs nevajag. Eh, kas ir svarīgi? Tā ir nozaru sasaistes ietekme uz kopīgajām izmaksām. Es jau teicu, ja mēs īstenosim nozaru sasaisti, tad eh, tajā brīdī nav obligāti veidot jaunu uh, infrastruktūru vai jaunu ģenerācijas uh, kapacitāti vai paplašināt tīklus, lai stiprinātos un tā tālāk. Uh, to arī ilustrē pētījuma rezultāti. Šis pētījums tika veikts Vācijas kontekstā, un tas nonāca pie secinājuma, ka pat tādā gadījumā, ja mērķis ir par 95% samazināt siltumnīca efektu gāzu emisijas, pat šādā scenārijā kopīgās izmaksas ir zemākas nekā otrā scenārijā, kur ir noteikts tikai 80% siltumnīca efektu gāzu emisiju samazināšanas mērķis, bet kas koncentrējas uz kurnāmo elektrifikāciju. Jā, te varat skaidri redzēt, kāda ietekme var būt nozaru sasaistē. To arī apliecina citi pētījumi, tā skaitā pētījumi, ko pasūtīja Jura Electric. Tā ir nozares asociācija un šajā pētījumā tika pierādīts, ka pilnīga elektrifikācija neobligāti ir vislabākā un vispiemērotākā opcija. Un tagad gribētu uh, īsi parunāt par pastāvošajām barjerām, pastāvošiem šķēršļiem. Pašlaik tie galvenokārt ir saistīti ar veiktspēju un izmaksām, kas ir savstarpēji saistītas, un arī jārunā par infrastruktūras trūkumu gan no tehnis, tehnoloģiskā, gan politiskā viedokļa. Ar politiku saistītie šķēršļi ir, saist, ir uh, integrētas plānošanas trūkums. Un arī citi jautājumi, ko varētu risināt ar atbilstošu likumdošanu. Un koncentrējoties tad uz to pēdējā slaidā, gribētu runāt par to, par mūsu augstu līmeņa rekomendācijām, kas te ir izklāstīts konspektīvā veidā. Jā, šis ir pēdējais slaids manā prezentācijā. Pirmā rekomendācija, pirmā politikas rekomendācija, uz ko gribētu koncentrēties, ir tas, ka ir nepieciešama integrēta pieeja, integrēta plānošana. Ir jāizvērtē arī investīcijas, balstoties uz alternatīvām. Piemēram, ja investīcijas, tiek domāts par investīcijām elektrības nozarē, ir jādomā par alternatīvām investīcijām. Uh, Um, arī par uh, nozaru sasaisti domājot. Tad ir jā, jāizvērtē tas uh, salīdzinot pret šādu variantu. Ir jādomā par nākotnē drošiem risinājumiem. Ja mēs veicam investīcijas šodien, šai infrastruktūrai ir jābūt piemērotai arī jā, uh, ūdeņraža, biometāna un citu energoavotu uzglabāšanai, transportēšanai nākotnē. Ir nepieciešams arī aktīvāk īstenot viedos risinājumus, lai veicinātu elastīgumu, lai veicinātu arī nozaru sasaisti. Ir jāstiprina jaunās tehnoloģijas, lai tiktu iekļauts arī ūdeņradis, un tad ir vēl atsevišķas rekomendācijas, kas koncentrējas uz tirgus dizainu Tās jau daļēji tiek risināts jaunajā tirgus dizaina pakotnē, bet vēl joprojām pastāv bažas šajā jomā. Un visbeidzot, rekomendācijas runājam par turpmāku nepieciešamību pēc izpētes un izstrādes. Runājam par to, ka ir jākoncentrējās uz inovatīvām tehnoloģijām, jo īpaši ūdeņraža tehnoloģijām, lai samazinātu izmaksas un lai veicinātu plaša mēroga šo tehnoloģiju izmantošanas uzsākšanu. Paldies! Lielisks priekšlikums no dekarbonizācijas izmaksu viedokļa un enerģio pārējas viedokļa. Kolēģi, vai jums ir kādi jautājumi vai komentāri? Koriča kungs, lūdzu. Well, thank you very much, Chair. Paldies. Jūs jau zinat, esmu inženieris. Tieši apskatīju lielās krāsnes mm, savām darbām Un faktiski jums būtu gatavs uzdot kaut kāds 3-4 stundas jautājums. Bet skatīsim varbūt pēc kārtas un katru lietu, ko jūs teicāt. Daži no jūsu apgalvojumiem, manuprāt, nav īpaši izstrādāti no inženieru skatu punkta. Protams, tie deputāti, kas nav inženieri, varētu būt arī apmierināti ar jūsu tēzēm. Nu, sāksim pēc kārtas. Pirmkārt, ir prieks dzirdēt kādu kurš savā uzrunā e, tik bieži pieminēja ūdeņradi. Pirmo reizi kaut ko es tādu dzirdu šeit mūsu komitejā. Otkārt. Jums ir zināms, ka tātad 20. gadā mērķis ir, ka 1% enerģijas tieši uzglabās ūdeņradis. Tas ir Eiropas parlamenta pieņemtais lēmums jau pirms vairākiem gadiem. Un nu, es ceru, ka tas ir viens spēkāšs lēmums. Treškārt. Nu, tad dod distanču transports, transportēšana. Nezinu, kā augstspriegumam šis voltu spriegums ir daudz lielāks nekā tas ir parasti, bet viena lieta ir, un kas nav skaidrs, tomēr, ja mēs runājam arī par lielajiem cauruvadiem, kas transportē metānu vai dabasgāzi, gāzi, vai dažkārt jauktas gāzes. Nu, dabiskās kopā ar biometānu. Un tur ir iespējas, varbūt tas arī ir iespējams, bet, ja līdz ko ir runa par ūdeņrādi, tad ir uzreiz cita lieta. Tur jābūt cita veida sūkņiem un jābūt daudz lielākai piesardzībai. Jo dažkārt ūdeņi redz, nu, nu, tas ir pats par sevi pilnīgi cita lieta, un tur ir cits prasības. Zinu, ka Vācijā ir nu, noteikumi, kas ļauj dabasgādes pieaugumu 7% apmērā, tātad ūdeņradi kā pieaugumu. Nu, mēs zinām, tie, kas darbojas, piemēram, ar stikla kausēšanas krāsnīm, ka ūdeņrads iepritim metānām ir, nu, tā to varētu saukt, inerts uh, slings. Mēs redzam, ka veidojas uh, ļoti spoža liesma uh, tieši ar metānu. Tas ir tas pareizais elements. Un uh, arī stikla kausēšanas procesā tur veidojas ļoti spožas krāsas, uh, ja izmantojot metānu. Bet ūdenrads savukārt nu, ir pilnīgi kaut kas cits. Un tam ir pilnīgi cits arī tehnoloģiskās īpašības un efekts. Labi, varam runāt, protams, gan arī par pārvarāšanu ar kuģiem, vai arī izmantošanu aviācijā. Tātad kuģniecībā mēs redzam, ka izmanto vēja enerģiju, un šī vēja enerģija, arī solārie paneļi un, iespējams, ūdeņrads, tas ir nu, šī kombinācija būs ļoti spēcīga nākotnē. Tagad mēs redzam, ir trīs e, ierīces, izmantojot elektroenerģiju, tātad fotoelements, e, solāros paneļus, kas spēj īstenībā šīs mazas trīs ierīces veikt ceļojumu apkārt visai zemeslodē. Nākotnē, ja mēs tieši vairāk spēsim izmantot, uh, Mm, vēl cits veids, varēsim panākt vēl labāks risinājums, bet jūs piedāvājums šobrīd vēl īsti to nesniedz. Labi, es atvainojos. Es, kam, protams, iestājos par šo integrēto pieeju. Vēl viens piemērs, mm, ko es varētu, piemēram, Vīnē, ir panākt tas, ka viena ceturdaļa tāks ir tuvāk um, starptautiskai lidostai, uzglabā enerģiju tieši izmantot ūdeni. Tas ir lielisks piemērs, kā pat Eiropā tas ir iespējams. Paldies jums par prezentāciju, bet kādā ziņā, kā es sacīju, vajadzētu tur detalizētāk vēl pieiet dažiem jautājumiem. Jā, paldies, paldies, godātais kolēģis, par jūsu komentāru. Man būtu vēl viens komentārs no savas puses. Viena interesanta lieta jūs minējāt Tad divas nozares - enerģētika uh, un gala izmantošana un enerģētikas piegāde. Bet vēl viena cita lieta - ir viss digitālā nozare. nu, bez digitāliem risinājumiem mēs arī nekur netiekam tālāk. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Un, Frankungs, Lūdzu. Paldies. Atvainojos, ka šo to nokavēju, palaid garām ierados nokavēšanos. Bet tas, ko dzirdēju, tas, ko jūs minējāt par ūdeņrādiem, ko kolēģis nu pat arī izcēla, man ir interesants jautājums. Visiem mums ir zināms, ka šobrīd jau ir pieejamas tās tehnoloģijas, uh, kas lielā mērā izmanto tieši ūdenradi, nu, pārvēršot to enerģijas, enerģijā, piemēram, degelementi, fuel cells, te mēs redzam, ka ūdenrads ir tas, kas var palīdzēt pārvietoties un spēja nodrošināt daudz lielāku uh, tātad <clears throat> attālumu pārvarēšana nekā to var piedāvāt elektrobaterijas šobrīd, vairāk nekā 300 km. Bet, nu, tā kā šis degelements vielcēls, tas būtu uh, reiz arī ūdeņraža um, variants. Nu, te gan ir divi atšķirīgi virzieni. Un mēs redzam, ka visā Austrijā šobrīd jūs varat uzpildīt tikai trīs stacijās. Tātad varat uzbildēt savu tvertni ar ūdeņradi. Uh, Vai tas ir tā kā iespējamais garākais apceļš, lai nonāktu transportu nākotnē, vai kaut kas cits parādīsies, kā risinājums, vai arī jūs tomēr atzīstat, kā ūdenrāds un arī degalamenti ir, uh, ir īstais risinājums un, iespējams, labākais risinājums Eiropā, un ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Paldies! Mums ir viesī no Sankancelas uh, um, reģionā, Austrijas. Prieks jūs redzēt. Kur jūs lūdzu esat? Jā. Mm. Lieliski, prieks jūs redzēt. Jūs uzaicinājis mūsu kolēģis Oigens Fronts. Priecājos jūs redzēt. Jūs esat uh, reizē arī ne tikai jūs, bet visu arī citu Eiropas iedzīvotu pārstāvji. Uh, Un jūs, lūk, varat arī e, šeit izsekot mūsu debatēm. Un tagad vārds vēlreiz ekspertiem, lūdzu. Jā, paldies! Jums pilnīgi taisnība. Nu, tas, kā mēs raksturojam ūdenrādi, tas iespējams ir pārāk, varbūt arī e, pārāk. Um, optimistisks skats, tas nebūs droši vien rīt, ne 20. gadā iespējams, bet tomēr mēs to uzskatām, ka pēc 30. gada tas varētu būt ļoti reāls variants. Un, protams, arī runāsim arī par izmaksām. Un uh, ko tas nozīmē šīs ierīces vispār arī izveidot? Un tās rūpnīcas, kas vēl būs jābūvē, tur ir ļoti daudz izaicinājumu lai mēs tiešām varētu izmantot um, audendrādi kā alternatīvu elementi, elementu. Jūs arī runājāt par daudziem problēmām par to, ka ir piejaukumi, netīri šīs vielas un dažādi veidā spiedieni un kāds iet kopā biometāns, dabasgāze un, ja piejaucam vēl klāt uh, ūdeņrādi, lūk, jums tie ir lika taisnība, tāpēc arī skatāmies uz visām iespējām variantiem. Viens no tiem ir, ka, ka tieši ūdenraža pārdales sadales sistēma būtu tā jāveido, lai to varētu tiešām vienkārši izmantot arī jau gala lietotājs savās dažāda veida iekārtos un reiz arī sintetizētais metāns. Un tas varētu būt kā alternatīva un, lūk, bez kāda veida problēma varētu izmantot abus. Bet kā jūs, protams, arī tālāk varat ūdenradi tieši ir pārvadāt, pār, izmantojot gāzvadus, nu, tur ir atkal uzreiz uzdevumi. Uh, Un e, transports viens, bet sadalas tīkls, tas ir nākamais, un arī kā to pārvēršam līdz pašu gala lietotāju gala jau ierīcēm. Bet tas viss ir tīri tehniski, bet otrs ir arī ekonomika. Brīdī, kad ūdenrad jūs ievadat gāzes vados, jūs vairs nevarat īsti aprēķināt produktā um, <clears throat> vērtību salīdzinām ar dabasgāzi. Un ir jāskata daudz šie jautājumi tīri tehniskā līmenī. Tālāk, kur runām arī par nākotni un kurināmā elementa izmantošanu. Nu, pirms jau 10, pat 20 gadiem arī uzskatījām, ka kurināmais elements varētu būt daļa no ēku siltināšanas, sil, apsildīšanas variantiem, bet tagad šī ideja ir atmesta. Tas vairs neliekas īsti liederīgi un iespējami Eiropā. Eiropā. Savukārt citās pasaules daļās to vien vēl virza kā risinājumu, un tas liekas, ka ir iespējams. Tādēļ ir dīvaini šī sajūta. Kādēļ, ka citur to izmanto un pie mums tomēr nē. Otra lieta par kurināmo elementu transportā. Pilnībā jums piekrītu šobrīd. Vienkārši, nu, trūks pašu automobīļu, kas ir aprīkoti, nu, cik es zinu, tad ir Hyundai, uh, Mm, ir tie, kas ražo šobrīd, un viņi piedāvā, ar kurām elementu darbināms auto. Bet, nu, citi nedara to. Kādā ziņā mums jau nu liekas, jā, ka šis ir ļoti uzticams nākotnes variants, kas droši vien ir vairāk piemērojams lielajām transporta līdzekļu kravu pārvadāmiem, nevis privātiem auto. Paldies! Jums vēl kāds komentārs? Nu, jā, varbūt tāds vēl arī vispārējais komentārs par pētījumu kopumā. Šis pētījums jums sniedz tādu pārskatu par uh, nozaru sasaisti. Kas īsti notiek un kādas ir iespējamie varianti? Kopā tas ir, uh, um, nu, tas ir tāds konkrēts 50 lapas pušu pētījums, kurš sniedz tādu vissaprotamu populāru zinātnisku informāciju, lai visiem būtu saprotams. Nākamā lieta, ko jau mēs varam sagaidīt, kā ir no komisijas arī uzdevums skatot nacionālos klimata un ekonomikas plānus. Mēs iedzināmies daudz jau detalizētāk. Tātad redzot, kā tas dalībvalsts šos plānus, un, ir tā viena lieta, bet mēs skatāmies, ko varam izdarīt kopīgi Eiropas līmenī, kur ir atšķirības starp dalībvalstīm, kur mēs varam pārvarēt zināmas plaisas un atšķirības un arī veidot sinerģiju. Bet pirmais, tiešām mēs vēlamies redzēt, ko varam sagaidīt no šiem plāniem un kādas soļus varam īstenot Eiropas līmenī. Paldies! Paldies par jūsu arī komentāru un tiešām izcilu ziņojumu, izcilu darbu, ko esat ieguldījuši. Paldies! Godātiem kolēģi, pirms ķeramies pie balsošanas, pulksten četros, mums vēl jāizskata otrs jautājums, Un tas ir jāizskata. Tātad enerģētikas marķējums, un te uzreiz došu vārdu Eiropas komisijai, kur iepazīstina deleģētiem aktiem pieciem prioritārajiem produktiem. Trauku mašīnas, veļas mašīnas, televizori un leduskapji. Un arī apgaismojums. Un uzklausīsim uh, Digi enerģētikas direktoru Hans van Stēna kungu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji Buzekungs. Es saprotu, ka laika nav daudz, tā ka jāsarākās īsi un kodolīgi. Pacentīšos. Nozīmīgs jautājums, un eh, mēs vēlamies īsti pastāstīt, ko ir nolēmusi komisija 4. martā. Kāds ir paredzētais jaunais maķējums jūsu minētajām uh, elektroierīcēm? Tas ir būtisks elements no enerģetikas savienības projektā, kas lielā mērā ir vērsts tieši uz to, lai piešķirtu patērētājiem lielāku lemšanas brīvību. Skaidri nepārprotami marķējumi, kas tiek uh, pievienot šiem produktiem, sniedz precīzi informāciju lietotājiem un ļauj salīdzināt dažādu elektroierīču uh, Uh, energorādītājus un to veiktspēju. Un tas ļoti svarīgi, līdz ko jūs iegādāties kādu no šiem mājasemniecības precēm. Vai tas ir, piemēram, leduskaps vai veļas mašīna. Un uh, tādā ziņā veicinām arī labu konkurenci starp uzņēmumiem, tieši veicinot ar vien energoefektīvāku produktu laišanu tirgū. Uh, Jo katrs jau, protams, vēlas panākt, ka marķējums atspoguļo, kam tieši mūsu ražotās ierīces ir visenergoefektīvākās, un līdz to atbilst A, 3 punktu sistēmai. Un jāatzīst, ka mūsu politika ir devusi gaidītos rezultātus. Līdztekus ar eko dizainu, kas ir mūsu tā kā māsu programma, mēs sagaidām, ka līdz 20 gadām gads kārtā Eiropā mums izdosies ietaupīt Itālijas viena gada eh, primāro enerģijas patēriņu. Lūk, tas ir pirmais solis, lai sanā, panāk to, ka mēs līdz 2030. gadam samazinām energo patēriņu par 20%. Nu, tas ir viena lieta. No otras puses, mēs arī novērtējam to, ka tomēr eh, tajā pašā augstākajā segmentā parādās jau par daudz dažādu veidu produktu. Uh, Nu, ja jūs jebkurš dodaties lielāku veikalu, redzēsiet, ka ļoti daudz ierīču, kas ir maķēts ar šiem A++ vai plus, plus, plus, plus, 3 plusiem vai 2 plusiem. Un eh, tad atkal ir cita nākamais sektors, nu, un tad jautājums par šo salīdzinājumu. Un tādēļ mēs teiktu, ka ir laiks atkal pārskatīt šo maķējuma skalu. Uh, Jo 17. gadā, kad tika pieņemts šis lēmums, parlaments un padoma arī teica, ka ir jāvirzās uz skaidrākiem noteikumiem un faktiski jāatsakās no plusu sistēmas, kur mēs pārējām uz alfabētisko secību prioritāri no A līdz K. Un līdz to ir skaidrāk uh, un saprotamāk patērētājam. Un lūk, tāpēc mēs te piedāvājam piecus maķējuma variants dalību mm, valstīm, kas skar uh, um, gan leduskaps, lamps, uh, elektrodaža veida ierīces, kā piemēram televīziju, televizors un tāpat arī tātad trauku mašīnu, mašīnu, veļas mašīnu un veļu žāvētāju. Un tas būtu jāatspoguļo lielajos veikalos. Dalībās vēl papildus ir arī ieviesušas ekodizaina pasākums, uh, kas atspoguļo arī vairākus arī jaunu papildus uh, risinājumus. Un uh, Tālāk to arī vēl pārbauda Eiropas padomas, līme, padomas līmenī un parlamentu līmenī. Tātad mēs no komisijas puses sagatavojam tikai šos deleģētos aktus un ceram, ka jūs tiem neiebalstat. Un, ja tas tā notiek, tad uzreiz jau šis jaunais maķējums būs skaidredzams jau no 21. gada marta. Mm, mēs minētām precēm izņemot lāmas apgaismojumu. Vai jūs varat izsekot arī, ko es stāstu? Te ir slaids redzams, jā, ļoti labi. Tātad lūk, jums redzams jaunais gradācijas paraugs. Tas ir labajā pusē ekrānā. Un es uzskatu, ka tiešām būtu skaidrāk, tīri vizuāli. Vairs tad nav A++ sistēma, jo faktiski jau šobrīd tās ierīces, kas uh, jau atbilst tā kategorijai, nu, nu, droši vien paliek tukša, un domāt, ka tas tik attīstīs un šo vēl augstāko radītu sasniegs vēl tikai nākotnē. Un vēl redzams arī pašā augšā labajā stūrītī jaunais eh, svītru kods, jeb IR kods. Un tas nozīmē, ka patēra, ražotāji var iekļaut informāciju, kas eh, vēlāk pieejama patērētājiem, Tātad eh, šeit ar skanēšanu iegūst papildus informāciju par konkrēto ierīci produktu. Un tādā veidā jūs eh, arī panākat daudz precīzāku ieviešanas kārtību dalībvalstīs un tātad efektīvi arī sekot sistēmai. Esam pārliecināti, ka šādu jauno sešu punktu gradāciju šiem jaunajiem maķēm mēs nodrošinām arī ietaupījumus 308 teravatsstundas gadā līdz 2030. gadām, un tas atbilst aptuveni gadskārtējam elektropatēriņam Ungārijā. Tas ir līdz to nozīmīgs solis, es ceru, ka jūs to atbalstīsit. Ar jau šo balsojumu. Es ceru, ka jums bija skaidrs un saprotams, pat ja izteicos ierobežotā laikā. Paldies! Tagad vārds referentam. Tamburāno kungam. Lūdzu. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Kopš 15. gada strādāju pie šī faila, tā ir 19. gads, un maķējums stāsies spēkā sākot ar 21. gadu. Protams, tā ir pozitīva, attīstība, solis uz priekšu. Pat tam nākam gan attīstījušās arī tehnoloģijas, un uh, kopumā jāsaka, ka šīs komisijas priekšlikums nu arī atspoguļo tehnoloģijas attīstību un, un laika garu. Tas sako līdz laikam. Vēlētos, ka tas būtu varbūt nedaudz vairāk vērsts arī uz nākotni. Sagaidīt to, kāda būs tehnoloģijas pavērsiena tuvākajā laikā. Un vajadzētu pirmkārt aizsargāt labāk patērētājus pret um, nu, marketinga teikt, instrumentu ļaunprātīgu izmantošanu attiecībā uz jātiskām uh, iekārtām. Ja Ja mēs domājam par lielāku iekārtu efektivitāti, te var, varētu vēl piestrādāt. Te ir runa par A klases iekārtām, leduskapi, piemēram, pamatā ir B klases aparātu, un tas pamatā ir mārketinga apsvērumu dēļ. Un tad jau atsaucas uz ilgspēju un arī uz to, cik iekārtas ir izturīgas, cik bieži tās ir jālabo. Mēs runājam par aprīts ekonomiku, un šeit pavarās iespējas uzlabojumiem. Ja? padomu, gan parlaments te vēl varētu piestrādāt. Un vispēcot, vēl viena iespēja, kas te palaista garām, runājot par tīrās enerģētikas pakotni, atjaunīgiem resursiem un tā tālāk. Un šeit ir eh, regula, kas dot iespēju pilsoņiem pašiem piedalīties eh, pieprasījumu un piedāvājumu pārvaldībām nepieciešams eh, labāk izmantot viedos eh, mārparātus, lai eh, šis ekāds pašas varētu izslēgt, izslēgties tad, kad netiek ražot enerģija, un tiecīgi arī aktivizēties. Mm, Nevar, protams, meklēt pārlieku dārgus risinājumus, bet es domāju, ka šī opcija pilsoņiem būtu visai piemērota. Un nu, šīs veidās iekārtas pagaidām netiek īsti atbalstītas, un arī jūs strādājat piektajā tādu neskatīju. Kad tad mēs varam sagaidīt to stāšanos spēkā? 25. gadā, 27. gadā varbūt. Pat lāgam miljoniem jauniešu iziet ielās, demonstrēja, viņi vēlas, lai mūsu politika būtu ambiciozāka. Viņi ir zaudējuši ticību politiķiem, Nu, un, ja politikas eh, izstrādē mēs balstāmies uz uh, tirgus eh, tendencēm, tad atcīm redzot, mēs neesam gatavi rīkoties un um, mēs nespējam sniegt um, iniciatīvas uh, klimata mērķu sasniegšanai. Nu, nā, līdz ar to es uzskatu, ka pilsoņiem ir, jauniešiem ir visas tiesības iziet ielās un pieprasīt uzlabojumus no mūsu puses. Mēs nesniedzam nekādas atbildes, mēs esam kā tādi zombiji Nākotnē mums sagādēs vēl lielāku izaicinājumu. Tādēļ esmu tiešām vīlies par to, ka tie tiek ierosināti daļie tie tiesību akti. Mēs nav tā, ka es būtu pret to, bet katrā ziņā būtu nepieciešams efektīvāks risinājums. Ir labi, ja, ka šī maķēšana tiek ieviesta vispār, bet savā ziņā šis stāsts ir tāda kā paradigma par visu Eiropu, kas nespēja sekot līdz laikmetu garam. Paldies! Vai jūs vēlaties um, pāris vārdus atbildēt uz nu pat izskanējušo komentāru? Paldies, paldies Tamburīno kungs par šiem komentāriem. Paldies arī par jūsu veikumu, par darbu pie šī faila. Mēs to augsti vērtējam. Jūsu komentāri ir saprotami. Mēs tos arī zinām un piefiksējam arī šoreiz. Arī mēs komisiju vēlētos ātrāku īstenošanas fāzi. Bet no Process joprojām visai pagājušs, ilgs, un arī nosvērē nepieciešams zināms laiks, lai pielāgotos jaunajām sistēmām. Un, lai šīs iekārtas arī varētu attiecīgi iztestēt, pārbaudīt atbilstoši jaunajai skalai un tā joprojām. Un tādēļ mēs uzskatījām, ka stāšanās spēkā un laiks kāda šie snaķiem stāsies spēkā un kad jūs to redzēsiet arī veikalos, ir, ir visai realistisks un ātrāk diez vai izdosies to ieviest. Tāpat arī par eh, viedajām iekārtām piefiksēju jūsu sacīto, pilnīgi noteikti Nākotnē šie aspekti kļūs aizvien svarīgāki. Jau esam veikuši virkni pētījumu komisijām, bet visi šie pētījumi ir uzrādīti, ka pagaidām būtu pāragri, vismaz šobrīd, šobrīd būtu pāragri, iekļaut informāciju par šo iekārtu viedumu, tā teikt. Respektīvi to, cik lielā mērā iekārta spēja reaģēt uz um, situāciju tīklām, piemēram, ka dažas mašīnas sāk darboties tad, kad uh, tīklā ir elektrības pārpalikums, piemēram. Nu, šāda rakstura informācija maķēmēt vēl pagaidām būtu sarežģīti. Katrās jā, tāda viennozīmīga informācija, saprotama informācija sniegt būtu sarežģīti. Mēs gan vēlētos, eh, lai tāda būtu, un jūs vecāt, kad mēs varētu to sagaidīt. Nu, parasti tāds, nu, tāds cikls ar jaunajām skalām un, un pārmaķēšanu ir aptuveni desmit gadi. Un šim ciklam jābūt tādam pagaram, jo mēs nedrīkstam, nedrīkstam maldināt uh, patērētājus ar mainīgiem maķējumiem, tas notiek pārāk bieži. Bet par to mēs varētu sākt domāt, ja komisijas dienestos, ka viņas varētu paredzēt šo noteikumu grozījumus bez jaunām skalām, teiksim, nu, piemēram, no nu, šeit jau, jau tādas jautājumas kā iekārt viedums kaut kad periodā vidū, nu, piemēram, pēc kādiem pieciem gadiem, piemēram. Un pēdējais komentārs priekšstādā redz, ka jūs jau te nostāties ar mikrofonu par uh, iekārtu labojamību, tā teikt, uh, jautājumu, kas saistās ar apritis ekonomiku. Man ir šeit komisija vēlētos, lai šī informācija par to, cik izturīgi ir iekārts, cik viņi bieži var atjālbo, būtu jākļauj matēmā, bet patiesībā ekodizaina jomā mm, šis idejas figurē. Tur ir šīs atsaucas attiecībās to, cik viegli pieejams rezerves daļas, cik bieži iekārts jālabo, tā kā ekodizaina jomā tas, tas viss ir, bet nu, tā ir tāda pajauna joma, lai to visu adekvāti noregulētu un tas atbilst tam, ko nozare var paveikt un arī attiecīgi darīs. Ar to arī likšu punktu. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Nu, ir svarīgi šī diskusija par īstenošanas un dēļotiem tiesību aktiem noteikti tā, tā arī būs. Katrā ziņā paldies jums par uh, šo prezentāciju. Paldies jums, kolēģim, referentam. Dārgie draugi, nu tad pāriesim tagad pie elektroniskās balsošanas. Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabas gāzes iekšējo tirgu. Kā jūs ziniet, provizoriska vienošanās tika panākta Rumānijas prezidentūra pirmajā trialogā, kas notika eh, šī gada 12. februārī. Un Korpē sanāksmē savukārt provizoriskā sanāksme tika, tika apstiprināta 20. februārī un apstiprinājuma vēstuli tika nosūtīta ietrakomdēs priekšsādētājiem. Nu, tā kā līdz ar to, ja drīkst jūs palūgt, nu, pirmkārt, iztestēsim, pārbaudīsim balsošanas iekārtas. Pārbaudas balsojums, lūdzu, sākam balsot. Uh, Un uh, beidzam balsot. Jā, tā tad uh, nu, visdrīzāk jau laikam viss strādā. Un tad nu vēlreiz kopējie noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu. Balsojam par atbilstoši 69F punktām panāktu provisorisko vienošanos. Eh, personāls balsojums. Lūdzu, sākam balsojumu. Okay. Okay, maybe another. Okay. Uh, and I close it. Beidzam balsot. Provizoriskā vienošanās ir uh, apstiprināta. Lielas paldies, kolēģi! Un, ā, uh, oh, nu žēl jāsaka, līdz ar to arī balsošana ir beigusies. Well, I'm sorry. Nu, no tiesas žēl, nu, citu vārdu nemaz nav. Nu, nākamreiz, nākamreiz piestrādājuši, būs vairāk balsojumu. Nu, vismaz 20 minūtes, tad ņemsimies, tad nākamreiz apsolījums tam. Bet eh, šoreiz liels paldies visiem. Un, eh, ja vēlaties palikt ar mums, jo jums pietrūka mūsu kompānijas, Tie tiešām pārāk īstenībā asams lūdzu, nu, palieciet droši, nekautrēties, ja ne, tad pārējiem pie piektā darbkārtības punkta kopīgi noteikumi. Vai ne, atvainojos? Nākamais jautājums, protams. Ķinā direktors Dominiks Vistorija mums stādīs priekšā atjaunojamo energoresursu direktīvu. Dāģētājs izklāsts par dāģēto aktu. Tā kā nu varbūt paņemsim tagad trīs minūšu pauzīti, iepauzējumus trīs minūtēm un tad uzklausīsim ģenerāldirektoru. here we are. Uh, um, Mr. Director General. Labi, atsāksim darbu. Ģenerāla direktora kungs daļai tie tiesība aktie ārkārtīgi svarīga joma. Daļai tie aktu izmantošana, runājot par atjaunojumu energo resursu direktīvu, nu, ir svarīgs tiešām jautājums. Uzsvēršu, ka direktīvā, kas regulē atjaunīgo energo resursu uh, izmantošanas veicināšanu, kas tika pieņemta pērn, līdz eh, šī gada 1. februārim dot pilnvaras, ka komisija pieņem tādos tiesību aktus, kur tiks noteikti kriteriji certificēšanai, tātad eh, um, zemes izmantojuma maiņā attiecībā uz biodegvielu ražošanu, kā arī biomasas eh, degvielas ražošanu, un tāpat arī attiecībā uz zemes izmantošanas maiņu. Uh, tātad laukopības jomām kur ir vērojama, eh, vērojams izmaiņas attiecībā uz ogļu piesaisti. Un eh, nu, tad 8. februārī komisija laida klājā daļu tiesību aktu un eh, četras nedēļas notika publiskās konsultācijas. Un tagad šis cikls ir beidzies. Mēs sekojam dabiskai tā teikt kārtībai, un nu, tad sāksim jums komisijas uh, Tātad eh, ģenerāla direktorāta eh, eh, vadītājiem vārds stādīja priekšā šos laidos tiesību aktus. Paldies! Pirms stādu priekšā šos tiesību aktus vēlos pateikties jums par konstruktīvu sadarbību, kurš mums ir bijusi ar daudziem jums, parlamentāriešiem, gatavojot šo daļu, ja to tiesību aktu. Un jūs atgādinājāt kontekstu. Vēl jau tajā tiesību aktā pieņemtā pieeja, kā ir tas, kā komisija attiecas. Pretī, no, pretī um, nu, informācija par grieznisko saiti, ko esam saņēmis no jums un pilsoņiem. Nu, pirmkārt, um, tas ir tas konteksts, kurš būtu jāaptur prātā. Pārskatītā atjaunīgo energoresursu direktīva, kam piekrita uh, līdzlikuma devētais, kā tā arī jūs, un paldies jums par to. Uh, Arī ir referents eh, Sēja Blanko Lopes ir klāt. NB komitejā. Ekauta kungs eh, ražina pastrādājis. Tā šī pārskatītā direktīva jau nosaka visas pamata prasības. Attiecībā uz augsta riska biodegvielām, lai eh, tātad um, to, tos izmantotu atjaunīgo energo resursu mērķos. Direktīva sevišķi pieprasa to, ka, lai augsta riska bioloģiskai degvielai iesaldēt no 21. gada līdz 23. gadam, dalībvalstu līmenī 20, 20. Eh, gada, 2019. gads. Un pamazām tiks izskausta šo degvielu izmantošanu, sākot ar 24. Eh, gada februāru līdz pat 20. 23. gadam, kā vēlākais datums kā arī paredzēts izņēmums um, tātad zem riska biodegvielai arī tā nu, pamazām tiks izskaust. Un šai kontekstā komisija ir ticis uzdots izstrādāt kritērijus, kā jūs to arī pieminējāt, šīs pieejas ieviešanai, un tāpat arī um, ziņot par uh, profesorskajiem mērķiem. Kādu pietu izvēlējāmies daļā tajā tiesību aktā? gan augstā riska, gan zemā riska biodegvielām. Jāsaka, ka pirmkārt biodegvielas tiks klasificētas kā augstā riska tādējā tās atbildīs sekošiem kritērijiem. Un tie ir kumulatīvi kritēriji. Tad ir min minimālais ražošanas tātad, zonas pieaugums, vairāk kā 10% pieaugums, kas noteicis zemē kur, kurai ir augsta oglekļa uzglabāšanas um, spēja. Šis kriterijs ir noteicis, tas nosaka to, kas uh, sastāda būtisku uh, zonas uh, um, palielināšanos, un 10% slieksnis tiek izvēlēts um, ar mēģi nodrošināt to, lai visas biodegvielas, kas tiek, pie, tiek pieskaitītas atjaunīgo resursu mēķiem, rezultētos būtiskos eh, izmešu ietaupījumus, un lai mēs nezaudētu eh, bioloģiskās daudzveidības eh, tātad, ziņā bagātas teritorijas. Nu, piemēram, palmu eļļa pat labam klasificējas tieši kā augsta riska degviela šajā kontekstā. Tāpat arī vēl virkni kumulatīvu kritēriju, kas attiecas uz certificēšanu zemu riska biodegvielām, nu, piemēram, atbilstība ilgspējības kritērijiem, papildus varības um, uh, vielu izmantošana, kas uh, pazemina produktivitāti jau izmantojamai zemē. Tā, nu, uh, tāpat arī piedalīšanās biodegvielu projektos. Nu, pēdējais tiesība akts, ko pieņem komisija, ņemot vērā lielā mērā būtisko informācija, ko saņēmām no parlamentāriešiem, tieši atgrieznisko saiti, tāpat arī no pilsoņiem, no citiem partneriem trīs līmeņos. Pirmām kārtām, kas attiec uz izņēmumiem maziem ražotājiem, ir ja nepieciešams konkrēts normas, kuras uh, pasargātu mūsu nepatīkas izmantošanas, prot, noteikti jācīnās pret iespējamiem krāpniekiem. Un līdz ar to šī izslēgšana vērtība noteikti divu hektāru līmenī paskaidrošu, ka divu hektāru izvēle balstās uz um, pārtiks un lauksainsības organizācijas sniegtiem ieteikumiem. Tāpat arī tik precizējām, ka šiem maziem ražotājiem arī ir jāstrādā atbilstoši ilgspējības kritērijiem, jāpaukstina produktivitāte, lai viņi var būt atbalstiesīgi. Otkārt, izņēmums. Um, labarības ražotājiem no neizmantotas zemes tagad ir striktāks. Izņēmums var būt spēkā tikai tād, ja finansiālā barjera ir pārvarēta. Tad, tad ir tīcīgais, tāpēc kā summa ir pārsniegta. Un mums beidzot certificēšanas, certifikācijas procedūra, to esam stiprinājuši, stiprinot audita un caurskatāmības prasības. Mēs precizējām, ka komisija noteiks detalizētu procedūru īstenošanas tiesību aktā, kā to pieprasa šī vertikālā direktīva līdz 21. gada jūnijam. Rezumējot, esam panākuši tādu sabalansētu un robustu pieeju ko atbalsta um, Zānskie dati un cita mūsu rīcībā nu, esošā informācija. Tā, turklāt komisija arī turpinās uh, sekot līdzi pastāvīgi un turēs um, rokas pulsi turpmākai attīstībai un vēlākais līdz 21. Uh, gada jūlijam. Un mēs uh, atkal ņemsim vērā jaunākos zinātniskos datus un, ja nepieciešams, kaut ko arī mainīsim. Un, kā jūs zināt, tas būs līdzekļs papildus tam pārskatām, kas nu paredzēts pašā direktīvā, kam jānotiek 23. gadā. Nu, tā kā to ir svarīgi ņemt eh, vērā, visu šīs tā, mm, lietas, visu šos mm, parametrus. Kā jūs zināt, jautājums ir diezgan delikāts. Es kā raugieties uz reakciju ražotāju valstīs, piemēram. Bet esam pieņemuši lēmumu, esam uh, nostājušies ilgspējības pusē, un tāpēc viss tas ir adekvāti jāizteno. Tāpat arī, lai pārliecinātu mūsu partnerus globālā līmenī, ka nepieciešama progresīva uh, Um, pagāpeniskā, bet neno, nenovēršama um, um, virzība ilgspējības virzienā. Paldies! Priekšstādātājs, paldies! Franko Lopes kungs, mūsu referents šajā jautājumā. Lūdzu, jums vārds. Gracias, presidente. Quiero comenzar. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu teikt, ka šis delģētais akts atjaunojumu energoresursu direktīvai ir nepieciešams. Un atcerēsimies, nu, kāds ir mūsu izējas punkts. Arī ģenerāldirektora kungs atgādināja par to. Notika sarežģītas sarunas par um, iespējamo vienošanos, un šo sarunu gaitā mēs nonācām pie ļoti saprātīgas vienošanās un tad nonācām līdz šim delģētajam aktam. Atcerēsimies, ka komisijai um, tiešām nebija daudz laika, lai tiktu garāš, galā šo izot, izaicinājumu, lai um, nonāktu pie kāda risinājuma saistībā ar zemes izmantošanu un pirmās paudzes biotagvielām. Tām ir tieša ietekme uz uh, atmežošanu un arī ietekme tieši uz starptautisko konkurētspēju. Uh, nesenākajā versijā bija mm, varbūt eh, tad vēl arī vairāki trūkumi. Uh, un mums eh, tagad ir eh, jāatzīst un jā, jāpasakās komisijai, ka tā ir ņēmusi vērā gan komitejas paustās bažas, gan arī ir mēģinājusi ņemt vērā nozares vēlmes un vajadzības, un ir eh, novērsti vairāki trūkumi. Priekšlikumā ir precizētas definīcijas un ir labāk arī nodefinēts šī deleģētā aktā fokus. Um, Šis deleģētais akts ir saņēmis diezgan daudz kritikas, kas varbūt arī ir bijis pamatota, bet mums ir jāpaturprātā plašākais konteksts. Ir divas svarīgas lietas, ko vajadzētu paturēt prātā. Kādas ir mūsu alternatīvas? Vai nu mēs noraidām šo deleģēto aktu, kas mūs novadīs ļoti sliktā situācijā, tad mums ilgu periodu nebūs iespējas Mm, definēt šīs biodegvielas, un pēc diviem gadiem situācija tiks pārskatīta ar iespējamu grozījumu. Manuprāt, šis regulējums ir solis uz priekšu, Tas ļaus mums veicināt ilgspējīgas eh, bioenerģijas izmantošanu, un tas arī ir būtisks eh, solis uz eh, pretim tam, lai mēs samazinātu atmežošanu, samazinātu emisiju apjomu. Ilgspējīga bioenerģija ir ārkārtīgi nepieciešama, ja mēs vēlamies tiešām panākt emisiju neutralitāti. Un, manuprāt, šo deleģēto aktu vajadzētu akceptēt. Paldies par jūsu komentāriem, Langena kungs. Paldies, ģenerāldirektora kungs. Es tiešām atzinīgi vērtēju to, ka tagad tiek piedāvāti kritēriji, tiek runāts par ilgtspējību, risku un certifikāciju. Tas, ko es varbūt īsti nesaprotu, ir šī palmeļu belmeļas aizliekšana. Palmeļa ir desmit reižu efektīvāka uh, biodagviela ražošanā kā visi pārējie salīdzināmie uh, uh resursi uh, biodagviela ražošanai no dažādiem avotiem. Uh, tādi ir fakti, tas ir izpētīts. Indonēzija un Malaizija ir būtiskākie lielākie ražotāji. Indonēzijā te runa ir vairāk par mazajiem lauksaimniekiem, vairāki tūkstoši mazo lauksaimnieku. Indonēzijā to dara lielākas lauksaimniecības. Un a, abas valstis, a, sazinoties ar Eiropas komisiju, ir a, norādījušas, ka um, tās nevēlas kāda veidā ierobežot šo ražošanu. Manuprāt, šāda ierobežojuma ieviešana pašlaik nav pamatota. Manuprāt, abām valstīm ir jādod iespēja, ka tās var turpināt savu darbību atbilstoši Eiropas Savienības kritērijiem certifikācijai, bet uh, tad, jā, saprotam, ka runa ir par daudziem maziem uzņēmumiem, bet tur ir iespējams arī apvienību veidošana. Un tad jautāja, kāds ir Eiropas Savienības patiesais mērķis, vai nu tad ir kooperatīva veidošana vai ilgtspējības nodrošināšana. Bet šāds pilnīgs palma eļas aizliegums tikai tādēļ, ka Francijas valdība ir pieņēmusi šādu lēmumu aizliegt palma eļu. Uh, Un tad komisija tam vienkārši seko. Uh, un uh, vairāk kārt, uh, vairāk desmitgažu garumā esam dzirdējuši argumentus par šo palmeļas kaitīgumu, ka tā ir jāaizniedz, jāaizliedz dzīvnieku barības ražošanā. Un uh, ja mēs tagad to darīsim, tas nekādā veidā nav konsekventi ar mūsu pārējām darbībām. Uh, Eh, tas viss ir jāņem vērā, un ja domājam arī par šīm divām eh, attīstības valstīm, kas varētu nodrošināt eh, pieprasījumu pēc palma eļas, manuprāt, piedāvātais risinājums ir ne tikai netaisnīgs, bet tas arī nav atbilstoši un piemērots. Paldies! Paldies, un tagad Martāna kungs. Eduards Martāns. Paldies! Izteikšos īsi, lai gan šis jautājums ir ļoti apjomīgs. Katrā ziņā, nu, tīri jau principāli, es esmu pret uh, šo palmeļu, un uh, faktiski es teiktu tā, nu, ja it kā ir pat uzlabojumi tekstā, tomēr es zinu, ka ražotāji bieži vien var atrast līdzekļus, kā apiet šos dažādu veidu šķēršļus, ar ko viņi saskars un tādēļ palmeļas masīva eksportēšana, eh, kas reāli apdraud mežus, eh, nu nav pieņemama. Tad skatāmies, kas notiek. Jaunieši iziet ielās, milzīgas demonstrācijas, un viņi mums pārmet, ka mēs nepievēršam uzmanību klimata pārmaiņām. Un jaunā paudze ļoti skarbi pasaka, ka mēs, mēs tie vecie pēdiņās, uh, nu, mums ir nauda, kas notiks, jo mēs tāpat visu tūlīt mirsim. Nu, un to, ko es sadzirdu no jaunajiem. Viņi tiešām mums daudz ko pārmet, un vai tiešām mums nav pienākums arī tomēr pārdomāt par labāku nākotni? Tādēļ, ko es ieteiktu? Es vēlos, lai jūs atbildat uz Jānu jautājumu. Kāpēc tad tieši noteikti šāds viens izņēmums? Lūdzu, pasakiet, kādēļ. Lai mēs varētu saprast attiecībā uz palmveļu. Ja tas skar tikai, varbūt jūs sakat, nelielas uh, teritorijas. Tu man ļaus izteikties? Pietiek ar jūsu to izrādīšanos un cirku, jā? Ja? Ok. Tātad, es gribu, lai jūs atbildat šautājumu. Kas īsti ir šī komisijas nostāja? Kāpēc tāds lēmums? Vai tas ir Malaizijas kāds spiediens vai citi? Jūs esat vienkārši sekojuši. Paskaidrot, lūdzu. For... Dargie draugi, mēs esam gatavi uzklausīt visus jautājumus. Un, ja kāds gribētu izteikties vēlreiz, šāda iespēja arī pastāv, jo runātāju saraksts man nav pārāk garš. Grifins kundze, lūdzu. Paldies, Ieržī! Prieks jūs šeit redzēt, Dominika. Gribēju paust atbalstu Eduārdam. Mūsu paveiktais darbs tīras enerģijas pakotnē visiem Eiropas pilsoņiem, proti, ka pilsoņi tagad ir energosavienības centrā. Palmeļas aizliegums tagad, manuprāt, nav loģisks. Jautāšu tāpat kā kolēģis, kādēļ mēs a, pagriežamies a, atpakaļ, a, ignorējam ļoti labi paveikto darbu, panākto vienošanos starp dažādām politiskajām grupām, kādēļ mēs ignorējam šo veiksmīgo sadarbību. Un uh, var jums uh, pateikt priekšsēdētāji Liverpūlē piekdien uh, simtiem jaunu cilvēku devās ielās Uh, lai aizstāvētu planētas nākotni. Un tādēļ no Lielbritānijas delegācijas puses vēlējos paust arī pilnu atbalstu visam, ko nu pateica Eduards. Paldies, Langena kungs! Uh, es uh, nevēlējos aizvainot franču kolēģi. Uh, Es gribēju jautāt, kur radās šis izņēmums diviem hektāriem palmeļas ražotājiem Indonēzijā, ar ko tas tiek pamatots? 120 miljoni hektāru sojas pupiņas audzētājiem ir paredzēti. Tiek norādīts, ka ir jāsamazina tātad sojas pupiņu uh, izmantošana. Eh, mums ir certifikācijas kritērija, ir ilgtspējīguma kritērija, bet tādu vispārēju aizliegumu nav. Ja tiek izpildīta certifikācijas un ilgtspējības kritērija, tad, manuprāt, šiem lauksaimniekiem ir jāsaglabā tādas pašas eh, piekļuvas iespējas kā barības ražotājiem. Paldies! Priekšsādātājs, paldies. Vai ir vēl kāds, kas gribētu izteikties? Nē, ģenerāldirektora kungs, tad vārds jums. Jā, tiešām ļoti aizraujoša diskusija. Jūs zināt, ka tas nav uh, vieglas uzdevums, bet cienījamie deputāti. gribētu teikt, ka ir neiespējami starptautiskā Uh, līmenī uh, noteikti tādu uh, ekonomisko zonu, kas domā par ekonomikas tālāku attīstību, ņemot vērā vides apstākļus, vides aizsardzību tik lielā mērā. Mēs varam domāt par visiem mūsu partneriem, gan Latīņa Amerikā, gan Āfrikā, bet mēs noteikti esam uh, visattīstītākais reģions, domājot par tāda uh, regulējuma veidošanu, kas atbalstītu tīras enerģijas ražošanu un izmantošanu. Un tieši tādēļ arī ar parlamenta atbalstu mēs vienojāmies par jauniem ambicioziem mērķiem un arī ambiciozu, ambiciozām normām uh, gan energoefektivitātes uh, direktīvas kontekstā, uh, arī Eiropas pārvaldības regulējuma kontekstā, gan tirgus dizaina regulējuma kontekstā. Tas pirmkārt. Otrakārt, jūs zināt, ka mēs vēlamies atrast līdzsvaru starp ilgspējīgumu un konkurētspēju, un mūsuprāt, tas ir iespējams. Nesenajā pagātnē no 1999. No 90. gada līdz 2017. gadam mums ir izdevies panākt uh, energoražošanu, tajā pašā laikā samazinot emisiju apjomu. Mēs esam vienīgais reģions, kur tas tā ir bijis. Un tagad atbildēšu uz dotajiem jautājumiem. Paldies Blanko Lopesa kungam, kas bija referents. Mēs tiešām esam ņēmuši vērā daudzus parlamenta komentārus, lai tekstu uzlabotu. Jo īpaši tajos punktos, ko es pieminēju, gan par mazajiem ražotājiem, zemes izmantošanu, certifikāciju. Un tas arī ļauj mums uh, novērst krāpšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas iespēju, saglabājot, iesp saglabājot um, uh, fokusu uz ilgtspējīgumu. Un kā jau jūs teicāt, tad galvenais mērķis ir samazināt atmežošanu. Un tas uh, tad, uh, rada arī tādu sasaisti ar Langenkungu uzdoto uh, jautājumu. Uh, Arī mēs esam sazinājušies ar ražotājiem valstīm. Mēs regulāri sazināmies, esam apmeklējuši arī Indonēziju, Malaiziju, un man ir prieks redzēt, kādā ir bijusi viņu reakcija. Piemēram, Malaizija ir izlēmusi iestrādāt ilgtspējības kritēriju. Viņi vēlas pēc iespējas vairāk pasargāt, aizsargāt mežus Un ir ļoti svarīgi paskaidrot uh, mūsu priekšlikumu, mūsu tekstu. Mm, tie es rēģēju uz Martānu un Grifins kundzes jautājumiem. Uh, mēs saskaramies ar globālu līmeņu izaicinājumiem. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu uh, cīņas fronts pirmajās līnijās cīņā ar klimatu pārmaiņām, bet uh, ir skaidrs, ka mums tad ir jāstrādā pie konkrētiem izaicinājumiem, un, bet mums arī ir jāpārstrādā mūsu sadarbības, jāpārliecina mūsu sadarbības partneri pasaulē, lai nodrošinātu nepieciešamo emisiju samazināšanas līmeni. Ir jāatrod pareizais veids, kā pārliecināt mūsu starptautiskos partnerus, lai viņi virzītos pretim lielākai ilgspējīgai, ilgspējībai Un tagad mums ir saskaņoti kritēriji. Un balstoties uz šiem kritērijiem, balstoties uz šiem kritērijiem, palmu eļļa tiek uzskatīta par augsta riska resursu. Un atbilstoši tam mēs Mēs to nevaram ņemt vērā atjaunīgo energoresursu mērķa kontekstā. Bet, protams, tajā pašā laikā mums ir jāsaglabā dialogs ar šīm divām varstīm, ir jāizskaidro situācija. Tas jau nav nekāda, tā jau nav nekāda fatāla situācija. Ir jādomā par jauniem ilgtspējīguma ceļiem, lai pasargātu mežus, kas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un ļaujiet vēl pateikt, ja tiešām īpaši parādās kāda atšķirība starp uh, soju un uh, palmeļu, tad tur ir tiešām jābalstās uz reāliem faktiem. Nevis um, te runēju par vairs teritorijām un uh, mežiem. Šobrīd, analizējot situāciju, mēs īstenībā redzam milzīgas atšķirības starp abām vielām. Jo redzam, ka palmeļa uh, uzskatām par daudz lielāku risku. Šobrīd ņem ar datus. Faktiski, uh, nu, kas ir 40%, 45%, kaut vai sovietas 0% risku ziņā. Tā kā mēs neesam vienkārši pievēruši acis un neskatāmies, kas notiek, bet precīzi atveram jaunas durvis dialogam, lai runātu par šiem jautājumiem. Tieši tādēļ mēs ar šīm valstīm risinām sarunas, lai paskaidrotu, kādēļ mēs tā vēlamies, kādi ir mūsu lēmumi, tos pamatotu un nerotu šādu situāciju, ka vienkārši vedam šo Big Bang ideju un iz, izbeidzam pakāpeniski, e, balstoties uz konkrētiem skaitļiem. Tieši to pieprasa un nosaka direktīva, arī nosakot uh, periodu no 21. līdz 23. gadam. Uh, un progresīvo izbeigšanu starp 24. un, un 22. Uh, 24. gadu. Tā kā mēs darām visu, lai arī nosakot uh, izņēmumus, ievērot zināmus parametrus, kas ļautu uh, izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas, tieši par ko jūs runājāt kādi ir šie papildus riski, ja kā apiet likumdošanu un kā visu šo rādītājus tiešām pārbaudām kopējās schēmas ietvaros, homogēni, balstoties uz tādiem ļoti spēcīgiem, neapstrīdamiem datiem. Tātad mēs runājam par visiem precīziem elementiem, kurus izmantojam šīs sistēmas uzticības kāpināšanai. Un kopā mēs veidojam tādu sistēmu, kas ļauj vislabākā veidā uh, risināt šos jautājumus efektīvi un saskaņot. Paldies! Thank you very much. Paldies! Paldies ģenerāldirektoru kungam! Uh, saprotu, ka šī ir bijusi ļoti auglīga diskusija, un tas arī ir mūsu priek, uh, pienākums runāt par šādiem jautājumiem, par deleģētiem aktiem. Vēlreiz liels paldies! Paldies, ka pievienojāties mums! Thank you. Once again, all the best. Thank you. And we go to... Un tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Atskaites par misijām. Nu, pirmais, pirmā būs atskaita par ITRE komitejas darba braucienu uz interneta pārvaldības fórumu 13. sanāksmi 2021. Parīzē, kas notika 2018. gada 12. līdz 14. novembrī. Daži no mūsu kolēģiem piedalījās šajā sanāksmē kopā ar kiberdrošības informācijas tehnoloģijas centru, jo mēs arī uzsākām savas sarunas pirms dažām dienām. Bija varbūt tas daļai negaidīts, bet tiešām lielisks rezultāts. Uh, referente Julija Reda mums ir pievienojusies. Un no šī darba, darba brauciena uz Parīzi neredzu, ka kāds no dalībniekiem būtu mums pievienojies tikai jūs, Redes kundze. Tad uh, jums tagad vārds par abiem šiem jautājumiem, lūdzu. The... Jā, paldies. Es biju delegācijas locekle Parīzes vizītē. Uh, un labprāt pastāstīšu par starptautiskā internetu pārvaldības fóruma sarunām, un arī tāpat otrs ir vizīte uz kiberdrošības centriem, un par abām vizītēm jums labprāt pastāstīšu. Tad mēs devāmies uz starptautisko internetu pārvaldības fórumu, ITRE komitejas sastāvā piedalījās arī kultūras un vēl arī to un citas komitejas pārstāvji. Un tātad šī ir uh, fórums, tas ir, kurā tiek starptautisko mm, lielie spēlētāji un uh, vairāk ne 2000 uh, dalībnieku uz vietas Parīzē un vēl ļoti daudz, kas piedalās arī online, jeb tiešsaits režīmā. Tad skatījumi ļoti daudz uz jautājumus, kā kiberdrošība, uzticība, privātums, uh, cilvēktiesības un daudz citi jautājumi. Un papildus līdzdalībai oficiālajā programmā Mums bija arī daudz divpusējās sanāksmes, kurās runājām daudz, uh, pārnām daudz svarīgus jautājumus. Tātad tikāmies arī ar jaunatnes interneta pārvaldības pārjautājumiem tieši, lai risinātu jautājumus par vardarbību um, un uh, vilciņām internetā un runājot par to, kā vispār nākotnē forums varētu attīstīties, vai arī tas veidotos savādāks nākotnē. Tā tad mums bija ļoti laba sadarbība arī, arī ar nacionālajiem internetu pārvaldības fórumiem un runām arī par nākotnes modeli, kā vispār internetu varētu pārvaldīt. Tā tikāmies arī Davidu Rebelu, kurš ir ASV pārstāvis, Tirzniecības kameras ģenerālsektāra vietnieks, un tāpat runājam arī par datu neutralitāti, datu aizsardzību un internetu neutralitāti. Es arī aktualizēju jautājumus par datu neaizskanamību un privātā dzīves aizsargā, aizsardzību un uh, arī par uh, daudziem pretpasākumiem. Un visbeidzot tikāmies ar nevalstiskām organizācijām, kur runājam arī par progresīvo komunikāciju un ar mūsu starptautiskiem partneriem runājam ar pārnām jautājumus par um, drošības jautājumiem, aktīvistu aizsardzību, sociālajiem tīkliem un naidu kurināšanu sociālajos tīklos. Uh, Tā kā iesaistījām ļoti plašu interesēto pušu loku un izskanēja ļoti daudz viedokļi, apkopoja tiešām ļoti daudz pārstāvis no visas pasaules. Un es ceru, ka nākotnē mēs šo sadarbību turpināsim, aktīvi arī piedalīsimies IGF darbā. Nākošais fórums notiks Berlīnē mm, no 25. līdz 29. novembrim 2019. gadā. Un ar jūsu atļauju priekšsēdē uzreiz tad pastāstīšu par nākošo vizīti. Jā, bet pirms tam varbūt kāds grib ko arī jautāt, komentēt. Tātad um, vizīte Parīzē, reizē tā bija arī misija, un tātad šī tikšanās internetu pārvaldības formā. Nu, labi, jautājumu komentāru nav, nu tad lūdzu turpiniet. Paldies! Tagad jūs savukārt runāsiet jau kā referente. Uh, Jā, tagad sniegšu sarunas tātad par kiberdrošības eh, tīkla trialoga sarunām, un šīs trialoga sarunas notika pagājušajā nedēļā, un jāatzīst, ka droši vien visaktīvākās un ātrākās trialoga sarunas uzreiz vienojamies par padomus un parlamentu nostājām, un eh, mērķis ir panākt tiešām vismaz daļai vienošanos līdz mūsu parlamentu sasaukuma darbības beigām. Tas skar arī lietas no daudzgad finanšu plāna, kas pagaidām būs jāiekļau par kvadrātu iekavās, bet, nu, cik vien varam to visu darīsim arī turpmākajās sarunās. Galvenās viedokļu atšķirības starp padomi mums ir jautājumos par um, Eiropas iestāžu kompetencēm. Parlaments vēlas ļoti precīzu stratēģiju, uh, par Eiropas Savienības investīcijām, kiberdrošībā un konkrētiem uzdevumiem. Runāt arī par operatīvajām uzdevumiem, operatīvajām mm, iestādēm. Kādā veidā mēs līdz to varēsim iznot nākotnē šo kopēju Eiropas stratēģiju, nevis vienkārši izstrā, izdalīt naudu nacionāliem projektiem. Tātad parlaments iestājas par Eiropas mēgroga risinājumiem. Uh, nu, padomus dzirdam lielu tādu atvērtību, elastību šajā jautājumā un domā, ka mums izdosies tiešām panākt līdz mandāta beigām arī nozīmīgu progresu. Paldies! Saprotu, tas jau gaidāms, ka nākošais nedēļa būs gala vienošanās, ja? Nu, ja mums tiešām izdosies. Jautājumu nav. Paldies jums par izsmeļošu ziņojumu. Paldies, Jūlija! Labi, nākošais jautājums. Itre misija uz Izraēlu. Pauls Rubiks, kurš ir delegācijas vadītājs, ieradīsies tikai pēc pusstundas. Tādēļ atliksim šo jautājumu tagad nedaudz. Un tādēļ tagad skatām devīto punktu Itre misiju uz Zviedriju. Tā notika no 27. februāra līdz 1. martām šogad. Federlē kungs bija delegācijas vadītājs, bet e, šobrīd uz vietas ir Jākops Dalunde no zaļajiem, kurš arī bija delegācijā, un es domāju, viņš varētu sniegt mums pārskatu par delegāciju, par vizīti. Jūlijā, jūs devāties uz Jūlijā, ja? Tā to vietu sauc. Jā, paldies. Jā, mans kolēģis Frederiks nu, mums uh, <clears throat> sūtu sveicienus un atvainojos, ka nevar piedalīties, bet lūdzu man sagatavot īsu pārskatu. Vizīte bija ļoti labi organizēta, mans kolēģis Frederiks to bija ļoti labi norganizējis. Mēs galvenokārt devāmies uh, apskatīt, iepazīties ar hibrīdu projektu, kas ir uh, sauktās zaļā tērauda ražošana, ja tērauda ražošana nedodot vispār CO2 emisijas. Uh, Un tas ir nākotnes modelis, lai nākotnē tērauda ražot jau bez siltumnīca efekta gāzu paralēlas ražošanas, eh, radīšanas. Tad mēs vēl arī m, mm, devāmies uz Facebook datu centru, kur viņi izmanto m, mm, interesantu tehnoloģiju atvēsināšanas, nu, tad dzēsēšanas piedošanu Eh, kārtībā, nu, interesanti, ja, protams, Zviedrijā, kas jau pat par sevi ir augsta vieta, nu, tur bija vēl interesanti to ieraudzīt, un tā kā bija ļoti interesanti pieredze. Jā, sanāksim, bija tiešām interesanti šī vizīte Zviedrijā. Liekas, kaut kas tāds bija pirmo reizi. Nebija līdz šim bijusi mūsu komitejas uh, vizīte Zviedrijā. Eduard, jā, jā, par šo zaļo projektu tērauda ražošanā. Vai jūs varētu pastāstīt tomēr daudz vairāk? Es saprotu, ka mūsu ierosinātie pārējais periodi ir ļoti ilgi un gari. Varbūt, ka jūs varētu mums pastāstīt, ka uh, Eh, faktiski to varētu jau ieviest Eiropā, visā Eiropā daudz aktīvāk un daudz straujāk, tātad zaļā metode tērauda ražošanai. Nu jā, šis hibrīda projekts, ko veido sadarbībā starp Vattenfall enerģētikas uzņēmums un LGGB, eh, kas ir eh, dzels sūdu <laughs> ieguvs mm, uzņēmums, un jau Faktiski viņi ir izveidojuši tādu paraugu rūpnīcu, kas šobrīd tikai kā modelis darbojas un cer, ka 20. gadam to varētu um, palaist. Un kaut kur, nu, tikai 50. gadā sasniegt uh, pilnīgi bez emisiju terauda ražošanas ciklu. Bet, nu, tas ir reāls projekts, un ko mēs varam sagaidīt, ka nākotnē tas varētu notikt jau. Tā kā te nevarētu būt tikai runa par jau gala produktu, bet arī sauktā šī dzels šāme, uh, kas uh, rodas procesā, kas ļautu radot faktiski jau vēl citu veidu produktus. Tātad to es neizmanto tikai zviedru. Mm, dzelzs ražotāji, bet eh, to izmantot jau kā prototipu visā Eiropā. Tā kā ļoti interesanti pieredze. Kokļičai kungs, lūdzu. Atvainojos, bet man vienkārši jautājums. Kas bija šī pievienotājas mikstūra um, dzelzs produktiem? Ūdenradis. Uh, Es saprotu, ka ūdens ceļš ir ļoti kaitīgs šajā procesā. Un, um, tomēr kā tad varam izmantot to? Kad, kas ir šī pievienotā papildu viela, jeb mikstūra? Man būtu jautājums. Šī jaunā tehnoloģija. Tērauda ražošanā. Bet varam izmantot arī koksu um, šādu tehnoloģiju ražošanā. Vai tas ir iespējams? Ka varam pilnībā atteikties no koksa. Uh, nu, neviens jau nesaka, ka tas ir reāls ir modelis, bet tā šī tomēr to virz tā kā reāli iespēja. Kāds īsti ir? Piedošana, neesmu ne inženieris, ne arī zinātnieks, tā ka uz šiem jautājumiem droši vien neizsmeļošas atbildes nevarēšu jums sniegt mm, par ūdeņraža izmantošanu, bet nu, es vienkārši aicinātu doties uz Luleo un iepazīties ar šo projektu uz vietas, augstu Eiropas ziemeļos, vai arī uzaicināt viņus ierasties šeit uz Brīseli. Bet tiešām viņi tiešām plāno izmantot ūdeņradi un atjaunojumu energoresursus. Nu, tā kā tur vajadzēs ļoti daudz enerģijas atrast. Nu, protams, Zviedrijā mums jau ir ļoti laba pieredze ar, piemēram, ūdens izmantošanu, tātad atnauķiem energoresursu izmantošanu, bet par otru jautājumu nevarēšu atbildēt. Tad saprot, ka jau jāsāk domāt par nākošo vizīti jau mūsu nākošajā ielēšanas periodā. Eduard, ar piedošanu visu uh, cieņu un pazemību šīs mērķis, projekta mērķis ir tieši izvairīties no koks radīšanas un izmantošanas, jo koks taču ir tiešā veidā ogleklis, un tā kā mērķis jau ir no tā pilnībā atteikties. Tas ir tas, kā to var saprast, atteikšanos no CO2 vispār saražošanas. Nu, piedošana, ka skaļi to pateicu. Nē, nu skaidrs, jums tas viss skaidrs, jūs esat uh, inženieri, bet, uh, bet šobrīd taču neviens nav apzinājies šādu tehnoloģiju, vai ne? Uh, Nu, jums galavārds tad lūdzu. Nu, pavisam vienkārši. Ja kurš oksīds, to varam samazināt, tieši izmantot hidroge, uh, ūdenradi. Bet ir cits jautājums. Jo produktā pašā ar vien paliks zinām ūdenraža daļas. Un tādēļ mans jautājums bija par šo īpatsvaru, ūdenražu īpatsvaru konkrētajā produktā. Un tieši šis īpatsvars ir izšķiroši svarīgs. Un atbildi ir vienkārši plānojam nākošo vizīti uz Zviedriju. Paldies kolēģim Dalundem! Labi, tālāk nākamais ziņojums. Tas ir par uh, aktuālajām starpiestāžu sarunām. Kolēģis ieradīsies pēc kādām piecām minūtēm. Bet varbūt, ka varētu dot vārdu Gislām Čakašenskī, kurš pastāstītu par mm, paralēli citu jautājumu. Tas jau tad ir par Eiropas aizsardzības fonda izveidi. Es tik saprotu, ir jau liela, mm, liels progress un gandrīz jau vienošanās ir panākta. Lūdzu, jums referentkungs tad vārds. Jā, paldies. Jā, 19. februārī panācām vienošanos, jau tas bija trešais standu rauns, un vēl arī iepriekš bija sarunas 16. Uh, janvārī un tāpat arī 16. februārī. Sarunas bija smagas. Un uh, parādījās milzīgas viedokļu atšķirības ne tikai par saturu, bet arī vispār par pieeju trilogu sarunām. Tikai šajā trešajā raundā. Uh, faktiski jau trešajā dialogu noslēdzošu fāzē, kur jau bija iepriekš astoņas tikšanās bijušas, mums izdevās panākt vienošanos, kur referents un referenti pārstāvot tad, tad vairākumu nostāju parlamentā panāca šo viedokļa uzklausīšanu. Un tātad, ko mēs panācām? Ir tiešais fonda pārvaldīšana, uh, tiešā pārvaldīšana, ko darīja veiks Eiropas komisija vairumā gadījumu. Tad arī pārvaldīs un kontrolēs. Tālāk nodrošinās tehnoloģisko budžetu, nenosaka ierobežojumus starp niekošanas, eh, mm, ja starp posma mm, ar izdevumiem un arī īpaši lomu iezīmē maziem video uzņēmumiem. Šajos jautājumos panācām nozīmīgu uzvaru Tā kā iepriekšējais sarunas bija tieši par finanšu kontroli un auditiem, un kā varam norobežot tās tehnoloģijas, kuras var eh, finansēt, izmantojot 11. pānta trešo punktu un 11. pānta sesto punktu. Tāpat arī atteicamies no iespējas, ka ir eh, iesaistīti, nu, ja kādā ziņā izslēdzam tos uzņēmumus, kur, pret kuriem vērstas Eiropas dažāda veida sankcijas. Tātad Eiropas aizsardzības fondam ir jāveicina Eiropas aizsardzības konkurētspēja, Eiropas aizsardzības rūpniecības konkurētspēja. Un daži kolēģi uzreiz saprata, ka mēs ar Eiropas līdzekļiem tā finansēsim ieročus Bet te runāja par tiešām veselu darbu programmu. Un par aizsardzības nozares e, specifiku padome ir gatava atbalstīt e, šo fonda īstenošanu. Bet mūsu sarunas arī ar Aldi tomēr nu, ļāva panākt šo vienošanos arī ar padomi. Un tagad ir atrunāts, ka EDF īstenos gadskatēs programmas ietvaros, izmantot īstenošanas aktus un ar to aizstāja iepriekšējo kompromisu. Šī gan ir tikai daļai vienošanās, ir vēl neatrisināti arī jautājumi, un um, nu, jau nākošam parlamentam tad būs jānosaka kopējais budžets un budžeta apjoms, jo tas ir kopā ar vispārējo budžetu un daudzgad finanšu schēmu. Uh, Piektais pants, kur un arī par asociētajām valstīm, kuras parakstījušas asociācijas nolīgumus. Un tas, iespējams, arī būs attiecams apvienoto karalisti. Tas vēl šobrīd ir atvērts jautājums. Ceram, ka nevajadzēs atgriezties pie tiem jautājumiem, kas jau par ko esam panākuši vienošanos. Tātad punktu liekam rītdien. 19. martā, un tā būs tad apstiprināta daļējā vispārējā vienošanās. Un no savas puses vēlējos pateikties Buzekungam un arī hmm, premjeram, kurš bija ļoti izšķiroši eh, nozīmīgs, lai panāktu gala vienošanos. Katrā, protams, politiskā partija nāk ar savu darbu kārtību, un ne visi eh, ir gatavi visu atbalstīt, bet nu, galu galā iznāca panākt vienošanos. Un tādēļ jums vajadzētu reāli pieiet šim kompromisam, novērtēt to, kas jau ir panākts, un atspoguļot to arī savā balsojumā. ITRE balsojums plānots nākošajā pirmdien, un tad arī pēc tam jau pēdējā plenāra sesijā. Ir kolēģi, kas varbūt nebūs apmierināti, bet tomēr novērtēs to progresu, ko esam panākuši un būs gatavi atbalstīt šo punktu par jauno ētisko kontroli. Un arī tie svarīgie citi jautājumi, kas jums bija svarīgi, tagad ir tur iekļauti. Un es ceru, ka vairākums būs gatavs atbalstīt. Paldies par izsmeļošo pārskatu, par trilogu sarunām, to gaitu. Un vārds, jā, lūdzu, Reksalu. Jā, paldies priekšsādātājiem. Nu, pretēji tam, ko teica referents. Viņš tomēr atzina, jā, ka ir lietas, par kurām nemaz neesam vēl panākuši vienošanos. Nu, es novērtēju, protams, viņa ieguldījumu darbu. Nu, viņš tiešām cik vien darīja, centās un izdarīja labāko, ko varēja, bet vienlaiks tam ir jāatzīst, ka lietas, kuras nepanācām vienošanās un tiem, kuri nepiedalījās, es teikšu tā, man tā vispār bija pirmā pieredze sarunas ar padomi. Un uh, kāds vispār iespējams, ka otra puse ierodas un pasaka, mēs neko negrozīsim savā nostājā. Un uh, panākt milzīgu vienošanos, tādu pārmaiņas no viņa puses, tas bija gandrīz neiespējamā misija tas viss bija tiešām nu, tā kā tāda pozēšana. Es to zinu, kas tas ir. Un tā ir tikai tāda saruna taktika. Un bija svarīgi viņam nepiekāpties. Un bet pēc būtības tiešām par padomus iesaisti. Padomē bija jānosūta vēstule mums, un uh, kas būtu skaidri arī tā kā garantijas par uh, to, kā, ko viņi apņemās Tas faktiski ir kaut kas interesants, tā kā Lohnesa uh, uh, briesmonis, par ko visi runā, bet neviens nekad nav redzējis. Kur ir tā vēstule? Neviens to nezina. Par ko mēs īstenībā tad runājam? Un ko, mm, kur ir šīs garantijas? Sanāk, ka mēs parakstam tukšu čeku. Nav vispār runas par deleģētajiem aktiem. Sanāk, ka mēs deputāti, es gandrīz varētu teikt, personīgi es varētu teikt, nu, ka labi, pirmais mans pieredze tas neko nenozīmē, bet padomas par Eiropas nākotni. Kas tas vispār par variantu, ka mēs parakstām to, kas tīri vispār nav zināms, tīri hipotētiski, tie runa par 13 miljārdiem eiro, bet tā kā nekas nav īsti vēl parakstīts, nav šo garantiju, mēs nezinām, valsts paliks, vai būs tikai 7 vai 5 miljārdi, vai, nu, es neko nezinu. Un nezinām, cik liels būs šis gala apjoms tā labi jūs pieminējat šos pantus, bet arī varam runāt par citām lietām, par ko nepanācām vienošanos. Par navējošiem ieročiem. Nu, šajā vēstulē, kas nosūta priekšsādātāju konferencē, un arī jūs, Buzekungs, tad esat adresāts. Jūs sakat, ka it kā ir šāda vienošanās, bet faktiski to neviens nevar apgalvot. Jo prezidentūras nostāja visu laiku bija, ka atlikt, atlikt un ne par ko nevienoties. Un tad bija runa par delietiem aktiem, ja mēs atskamies, un, un tas ir tik nozīmīgs jautājums, nu viņi padomē uzlaiku uzstāja, ka nekā delietiem akti šeit nebūs. Mēs savukārt pārstāvot Eiropas iedzīvotājus. Nu, labi, vēl viena lieta, tas nav uzbrukums um, referentam, bet es lasīju, piemēram, pagājušajā nedēļā preksē, ka polijas valsts un valdība vēlas pat aizņemties, lai kāpinātu savas aizsardzības spējas, nu, pārnecot 42 miljardus eiro savam aizsardzības budžetam papildus, un uh, tad no tā vēl 11 miljardus tālāk samaksā amerikāņiem. Paldies, tālāk. Francozi Krustēt. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es tikko ierados, jo vilciens briesmīgi kavējās no Parīzes. Es būtu gribējusi, protams, būt klāt un arī dzirdēt referenta uh, uzrunu, bet nu tā sanāca. Jums jau labi zināms jautājums. Paldies priekšsādātāji jums arī par lomu, palīdzot arī referentam panākt vienošanos. Tas nebija vienkārši, es zinu, tas bija ļoti sarežģīti. Ir jau viegli kritizēt, Bieži vien ir tādi gala iznākumi, jā, e, vienošanās, kurus mēs vēlētos tomēr savādāk. Īpaši jautājumos par aizsardzību, kas ar vienu ir valsts suverenitātes jautājums. Mēs, pieņemot atsevišķus jautājumus, mēs tomēr arī skaidri pasakām. Te runa par ļoti jutīgu jautājumu. Un, ja vēlamies vispār panākt kādu vienošanos ar padomi, tad ir jāņem vērā arī uh, Mm, šī jautājuma īpašais raksturs, kas skar valstu suverenitāti. Tādēļ es to apzinos un atbalstu šo vienošanos, ko panācāt. Paldies referentam! Jūs veltījāt daudz stundas sarunās. Nebija vienmēr viegli. Dažkārt pat likās, ka padome nu, vispār nav īsti sagatavojušies. Tā kā ir ļoti svarīgi, ka tātad mēs atbalstam šo nostājumu vienošanos, lai parlaments arī tālāk varētu nostiprināt savu pozīciju jau tālākajās sarunās par budžetu, panāktu, ka solījumi tiek pildīti. Protams, protams, arī Eduards Martāns jau pareizi norāda, ka ir jāsaprot, ka dalībvalsts samērī pasaka šo, ka viņi apņems šādu veidu milzīgas operācijas, to finansējums, ko gatava atbalstīt Eiropas Savienība. Un te ir runa par tiem projektiem, kurus tad pirmkārt tomēr ir jāizno un par ko jāvienos un jāuzņem saistības dalību valstīm. Uh, Tā kā, nu, iegūms jau ir dalībvalstīm, bet, nu, tālāk šie iepirkumi un tas, ko viņi iegūst, to tad finansēs no Eiropas aizsardzības fondā. Tad pavisam vienkārši vēlējos pateikt, es atbalstu kompromisu un arī apliecinu tautas partijas atbalstu sarunām un sarunu rezultātam. Zinu, ka tas bija ļoti sarežģīti. Un zinu, ka vairumā jautājumu mēs faktiski jau atgriezāmies pie tā, uh, ko jau nolēmām pirmā projektu ietvarā attiecībā uz 19. un 20. gadu, un šis tad kopējais apjoms tiks saglabāts. Tā kā pilnībā atbalstu. Paldies! Paldies, um, profesor Kungs, un um, varētu jūs palūgt um, atgriezties uh, pie izskanējušiem komentāriem un paust savu viedokli. Pirmām kārtām. Um, Šis kompromiss, protams, Alvarš meklējot kompromisu, nevis ir apmierināti. Ja man, protams, būtu citi, citas prasības, un ja man būtu teikšana, tad iznākums arī būtu citāds. Pirmkārt, par dalību valstu saistībām. Es jau sacīju, ka rīt, 19. martā, mums paredzēta nākamā sanāksme. Ne? Un nešaubamies, ka nu, tad jau nu, arī šo vēstuli saņemsim. Tātad rakstiskas padomas saistības, tā viņa piekrišana mūsu to panāktajam vienošanās tekstam. Un no savas puses es teikšu, ka atsaucoties uz Graustedes kundzes sacīto, šajā jomā dalību valstu loma ir tāda īpaša. Nu, jāsaka, arī tirgus ir tāds tiešām īpašs arī šajā nozarē, un tādēļ īstenošanas tiesību aktu kā iespējamo veidu, kā tiks eh, pārvaldīt šī programma, mēs arī varētu pieņemt. Un cik es zinu, arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā arī rast tas pats eh, risinājums, tad, tad, tad trialogā tas tika arī atbalstīts, tā kā nav tā, ka ka mūsu gadījumā te būtu kāds ārkārtas risinājums panāks. Bet paldies katrā ziņā un ceru, ka jūs arī man atbalstīsiet eh, turpmākajās sarunās. Lai paldies! Es atvainojos, varbūt eh, Elere kungs vēlējās vēl ko sacīt, bet eh, manuprāt, tas, ko jūs vēlaties sacīt, saistās vairāk ar apvārsnes Eiropa programmu, ne? Bet, ja vēlaties, tad, protams, papildiniet. Vēlos vien īsi pakomentēt to, ko Martāna kungs sacīja. Viņa paustās bažas. Mums ir nepieciešama tiešām pārliecība, ka dosie pakaļ nebeidzam sarunas, nu kas tad ir īstajām notiek. Nu, budžets halaši ir kvadrāti iekos. Nu, jāsaka, tā gan nav pirmā reize. Un mūsu viedoklis halaši bijis atkarīgs no tā, cik lielā mērā tad eh, padomu no savas puses eh, sniedz šādu formālu piekrišana, kas tad kļūst eh, saistoša abām pusēm. Nu, nav tā, ka tam nebūtu precedenta tiešām. Tad vēlos jums atsaukt atmiņā, ka te, nu, nav runa tikai par aizsardzības fondu. Parasti bija tā, ka notiek sarunas par DFS, un tad, eh, nu, mēs faktiski neko nezinot, saņemam finanšu aploksni. Un tad mums ambīcijas jāpielāgo finanšu aploksnē, par ko jau ir notikušas sarunas. Tā kā parlaments parasti. Pār Mums nu, pat nav iespējas tur kaut ko tur pārsniegt vai, vai apcept šo budžetu, jo tas ir bija budžeta kompromiss. TFS kompromiss, nedomājot konkrēti par dotās lietas būtību. Nu, tā kā, ja mēs saņemsim pārliecību no viņa puses, ka būs tātad saistoši vienošanās par saturu, un tad būs tāda unikāla situācija TV pirmo reizi, kas runās par DFS. Mums jau būs pamats, par ko veikt sarunas turpmākās, jo pagātnē ir bijusi vairāk mazāk tāda abstraktā diskusija starp institūcijām par budžetu, un tad mēs saņemam aploksni, un tad mūsu ambīcijas jāpielāgo šīs aploksnes saturam. Nu, nu, tādas arī ir. Tā kā no tehniskā viedokļa raugoties, tad nu, būtu ļoti labi, mēs varētu uzticēties šim procesam, ja mēs saņemtu pārliecību, ka DFS sarunās mēs zināsim nu, par ko ir runa, un, un tiks ņemt vērā šī būtība. Draugi, mums nav daudz laika, mums vēl jāskata četri darba kārtības punkti, un um, mums ir darbs jābeidz līdz koordinātoru sanāksmē pussešos. Piebildīšu no savas puses tikai vienu lietu. Referenta kungs pieminēja instrumentu Eiropas infrastruktūras savienošanai. IDIDP Francāza Grostete ir ziņotā par šo jautājumu. tika panākt vienošanās plenārsēdē īstenošanas tiesību akts, nevis daudzieties tiesību akts šajā jautājumā, un to es arī ņemt vērā, jo šeit, eh, nu, mums priekšā ir kas līdzīgs. Tā kā šodien varbūt ar to mums varētu arī pietikt, bet katrā ziņā mēs arī paudām savu protestu, jo nevajadzētu pārlieku atvieglot dzīvi padomēm. Martāna kungs vēlreiz, jā? Ja? Nu, labi, labi, lūdzu. Monsieur le Président, non mais 30 secondes simplement pour... Jā, 30 sekundes vēlējos uz uh, kunga, Eler kunga komentāru. Nav jau tā. Tas, ka mm, to mēs sakam, ka nav iespējams atrunāt sarunās un tam līdzīgi, bet ja mēs visi tagad pasakām, kā jau priekšsēdēt konferencē, priekšsēdētājs ir pieņēmis lēmumu nu, faktiski, un tas tagad ir atlēmts, ka nebūs delģēto aktu, es to gribētu dzirdēt, kas tad īsti notika. Un kas notika, un tad jūs tiešām pieņemat, ka šis jautājums tālāk ir tad Uh, likt uz balsojumu vai nav. Un tas ir vienīgais par to es te jautāju. Paldies, kolēģi! Kā jūs zināt, mēs pieminējam divus uh, punktus mūsu darba kārtībai. Tad, tad uh, kiberdrošības jautājumi, Bredes kundze, atsaucot šo jautājumu. Un tagad Lemondauska kungs, Eiropas uzņēmējdarbības statistika, trialogs 14. martā Strasbūrā. Lūdzu, jums vārds. Priekšstādātāji, sekmīgs trialogs tika panākta profesorskā vienošanās par šo ārkārtīgi tehnisko un, un visai sarežģīto dosē. Desmit gadi bija nepieciešama rastu vienošanos par šo jautājumu. Uzņēmējdarbības vīde strauji mainās. Tagad vairāk ir runa par pakalpojumiem, IKT, starptautisko tirzniecību, kas eh, tur līdz šim īpaši tā nefigurēja. Bet nu, te ir tiešām runa par eh, nu, tādu īstu vienkāršošanu. Mēs uh, aizstājam desmit tiesību aktus ar vienu regulu. Tā kā nu, tas tiešām ir tāds reāls vienkār, likumdošanas vienkāršošanas pasākums, kas arī samazinās administratīvo slogu. Nu, protams, te nav runa tikai par, uh, par to, ka mēs tagad novēršam juridisko fragmentāciju satikas datu jomā, bet parlamenta nostāja bija tāpat arī samazināt administratīvos slogus, izmaksas, jo sevišķi ar ko saskars MVU Nu, Tāpat arī nodrošināt, arī, protams, arī um, informācijas konfidencialitāti, kur tas nepieciešams. Padoms nostāja dažos jautājumus pie tā ārkārtīgi stīva, bet, nu, zinām, elastīgumu mēs tomēr panācām, kas bija nepieciešams, ņemot vērā to, cik strauji mainās uzņēmē darbības vīde. Panācām to, ka tika iestrādāti vairāki indikatori finanšu un klimatu pārmaiņu jomā. Te gan būs nepieciešams vēl vajag pilots pētījums. Un, Bet kādā ziņā grasāmies tos jau priekšā dējiem. Paldies. Lielas eh, paldies kompānijai Notri, koncernu SNDM, Markam no EKR Toličkam no Alde, parlaments PNL no Gulbe grupas, skaits, ka Krungs no Zaļajiem, Kapalas kundze no ENF, visiem kolēģiem lielas paldies. Paldies arī eh, Kašai, mūsu tehniskai palīdzēja Klausam, manai komandai, Tomekam un Tatjanai desmit gadus esam strādājuši kopā un beidzot uh, esam panākuši sekmīgu provizorisku vienošanos, par ko tiks balsots nākampiemdien itrē, itrē komitejā un visdrīzāk tā, vēlāk arī plenāru sēdē Strasbūrā. Paldies! Paldies! Vai kāds vēlas izteikties? Nē? Nu, labi, paldies, eh, cenamies kolēģi, par jūsu sniegto īso pārskatu. Tagad pāriesim pie nākamā punkta darba kārtībā apvāršanas Eiropa. Un te mums ir divi referenti - Dans Nika un Kristians Eilers. Nu, kurš tad no kolēģiem mums sniegs informāciju, kas tad īsti notiek? Nu, kāds parasti notiek ar šādām programmām, ir divi faili, ļoti kompleksa situācija. Pagājušo ceturtdienu mums bija jā, jāpanāk vienošanās, bet kļuva skaidrs, ka pa šī pakotne, ko pa, padomu liek mūsu priekšā, mums nav pieņemama. Vismaz pagaidām. Kas tad ir tie lielākie mm, klupšanas akmeņi? Nu, kā jūs redzat, te ir no vienas puses runa par diviem atsevišķiem failiem, tas ir, ko komisija apzīmē kā koplēmuma mm, tiesību aktus, un tad mēs runājam par trešo mm, iespējamo pakotni, ko devē par strateģisko plānošanu kas eh, nefigurē nec eh, regulā, nec arī pašā failā, un radās jautājums, nu, kāds tad ir šī tiesība aktīviskais pamats. Parlamenta nostāja bija tāda, ka strateģiskā plānošana ir vai nu dēļietais tiesība akts, ja tas eh, nefigurē nevienā no tiesību aktu priekšlikumiem, vai arī tas ir jāpārveido, jāpārstrādā regulā vai divos koplēmuma failos. Nu, šajā principālajā jautājumā mēs saskatām, zinām, iespēju arī rast vienošanos, jo padome bija gatava strateģisko plānošanu atkal iekļaut uh, regulas tekstā. Atrūšās daļas te būtu pakļauts komitoloģijas procesam, nu, mēs tam varētu arī sekot līdz un pieņemt īstenošanas tiesību aktu, tad tas ir labs piemērs tam, kur mēs lūdzām deleģētu tiesību aktu, jo tas tad eh, ietaupītu parlamenta prerogatīvas, bet eh, sarunās izkristalizējās tas, ka mēs to varētu iestrādāt koplēmumu failā, kas būtu, bet eh, tāds stiprināt parlamenta pozīciju būtu labāk, labāks risinājums nekā daļģēties tiesību akts. Par otro fāzi runājot, tad mans ziņojums par šo konkrēto programmu. Padomē ap šo bija juridisko pamatu. Un, uh, atteicās uzsākt sarunas. Līdz ar to mēs eh, nonācām nu, nu, tādā kā strupceļā. Formālas sarunas eh, nenotiek, bet eh, par abiem failiem mēs tomēr diskusijas turpinam. Parlaments izstrādā priekšlikumu, kas saistās ar abiem failiem. Ja pirmkārt, tie sastapēja saistīti, un otrkārt, mēs vēlējāmies, lai sarunu procesu tomēr turpinātos. Un nu, tā kā rītā mums eh, visdrīzāk būs pēdējā trialoga sanāksme, kur mums būs eh, mm, jāmēnojās par eh, juridisko pamatu šim abiem failiem un strateģiskajiem plānam. Un, nu, kā pēc būtības runājot, visdrīzāk 70% no jautājumiem, kurus, kas bija svarīgi parlamentām, ir pieņēmusi padome. Nu, ir daži svarīgi jautājumi, kas nav pieņemti. Jautājums par šīs pakotnes paplašināšanu, par MVU programmu un šīs programmas atbalstīstīgiem. Un eh, cik lielā mērā mēs varam pieņemt to, ka padomē vēlas nošķirt mobilitāti kā atsevišķu klasteri. Vērums jautājumu, kas saistās ar specifisko programmu un regulu, mēs eh, pēc būtības esam panākuši relatīvi stabilu kompromisu, bet eh, par šiem trīs atlikušiem jautājumiem kompromiss vēl eh, izpaliek. Nu, tādēļ arī esam eh, vienojušies par papildus trilogiem, tāpēc šī būs jau septītais, septītais trilogs rītā, sākot, ar, sākot no pussešiem vakarā. Nu, tas tāds pavisam tāds īsts pārskats, kas, nu, vairāk mazāk atspoguļo sarunu struktūru un gaitu. Mm, ja kolēģis tas interesē, jautājums, ko es jau pieminēju. CO2, 3, tad tērauda ražošanas jautājums. Pat labam padomu jau piekritusi priekšlikumam, ko tā sauktu broadline intervences jomā, kas paredzētu finansējumu tām, kā tad eh, ogleklī eh, šajā saražošanas procesā aizstāt ar uh, Ehm, tātad slēpekli, nu, tas ir sarežģīts priekšlikums. Stīlēna Kolfāns ir nācis klajā ar atsevišķiem priekšlikumiem, bet nekad neesam gājuši tālāk par ehm, pilotu fāzi. Jautājums, kā tas tiks finansēts? Nu, tas ir um, jautājums, kas ir svarīgs ne tikai no politiskā, bet arī no uh, rūpnieciskās, tātad rūpnieciskā viedokļa raugoties, un labi, ka parlaments nāca klājā ar šo priekšlikumu, kā to panākt. Padomājiet, šķiet, tas ir pieņemams. Paldies. Vai kādi jautājumi, komentāri? Nu, šķiet, ka nē, nu tā gadījumā pārējiem pie 12. darba kārtības punkta kosmosa programma. Un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūra. Selīnī kungs ir referents. Otrais dialogs notiek. Uh, šī gada 20. februārī. Kolēģi, vārds jums! Liels paldies! Eh, izteikšos eh, dzimtajā valodā. Nu, situācija ar sarunām atrisinājās pēc pēdējā trialoga, kas bija diezgan tāds karsts. Pēc tam bija vēl divi trialogi, notika arī vairākas tehniskās sanāksmes un tika panākta vienošanās, kas mums ir apmierinoši. Par daļieto aktu niansēm te neizteikšos, tā ir runa arī par savās ziņā par DFS. Tev man komentāri būtu līdzīgi tiem, ko kolēģis sacīja DFS sakarā. Tā kā runāšu tikai par uh, tiem sarunu elementiem, par kuriem panācām vienošanos. Pārvaldības jautājumos uh, ir labs iznākums, kā jūs sacījāt. Nu, tā ir dažas sirdiskas problēmas, bija, bet eh, nu, ir svarīgi, lai šodien tur sāktu strādāt. Pēdējā Trilogā komisija pieminēja jautājumu par pilnvaru deleģēšanu, bet uh, beigās mēs radām arī kompromisu. Un iztiksim bez vēl vienu papildus trilogu, par ko esam visai gandarīts. Parlaments un padomi ir vienojušies. Komisija arī sadarbojās, um, palīdzot mums pie tehniskiem jautājumiem. Balsojums notiks plenāra sēdē aprīlī. Tā ir tad pēdējā diskusija fāze. Paldies arī sekretārātam par palīdzību. Arī mans partijas sekretārātam. Kolēģiem un referentiem paldies. Esam radījuši pamatu teicamam iznākumam. Thank you very much. Thank you, colleague. While I... Paldies, paldies, eh, kolēģi, varbūt tiešām uzteikt jūsu darbu, apsveikt jūs ar uh, trialoga rezultātiem. Nu, bija virkni šo trialogu, kā jūs zināt, itra komitejā pieci. Uh, eh, šādi trialogi ir nobeigušies, tad nu, pabeigti, divi vēl turpinās. Un, nu, salīdzinot mūsu darbu ar citu komiteju darbu, ir visā labs iznākums. Vai kāds vēlētos izteikties par šo jautājumu? Tātad um, kosmosa programmu, kosmosa politiku, neviens nevēlas izteikties, tātad pārējiem pie nākamā debatīs punkta. Virkunēns kundze priekšlikums, ko izveida Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Kopā transporta komiteja strādājām pie šī jautājuma, pie šī dosie. Pēdējais trialogs notika 7. martā. Un Hanna ir atsūtījusi īsu pārskatījusi vēstulīti te. Vienošanās, kas tika panākta uh, skar visu tekstu kopumā, izņemot dažus elementus, kas ir uh, padomi sarunu uh, kastē, budžeta jautājums, trešo valstu jautājums, uh, līdzekļu pārnišana atbilstoši kopējai pārvaldē. Korbērs apstrādā tekstu 13. mārtā, ITRI un Trump komiteja balstos 25. martā. Par diviem svarīgiem jautājumiem. Digitālā joma. Trialoga rezultātos, pastoties uz parlamenta ziņojumu projektu, projekta definīcijām kas sastāv kopējas intereses ar kopēju interešu projekts. Tagad šī definīcija digitāliem projektiem ir skaidrāka. Un enerģētikas jomā arī panākts uh, visai labs uh, kompromiss konkrētu procentu atjaunojumu resursu, īpatsvaram transportā, finansēšanas mehānisms, tāpat arī, te, tāpat arī TNT regulas pārskatu. Nu, tālāk ir svarīgākā informācija no mūsu kolēģis Virkonens uh, kundzes. Uh, veic līdz ar to viņas pārskatu. Ir delegācija uz Izraēlu tālāk. Nākamais punkts - Rubika kungs, kas bija delegācijas vadītājs Rierdins. Bet nē, tomēr informācija par šādām simts nākamajā sanāksmē. Tomēr Rubika kungs nespēja ierasties. Bijām plānojuši, ka uzklausīsim viņa pārskatu, tomēr nesanāks. Nākamā sanāksim uz 25. martā, šogad, protams, Strāsbūrā. Pēc nedēļas tātad. Nākam pirmdien Strasbūrā. Šķiet, ka 8.30. Ļoti pavēlas sanāksmēs 30 vakarā. Kā, bet nu ceru, ka visi būs eh, turklāt. Pat arī eh, diezgan daudz balsojumu paredzēts eh, plenārs sēdes nedēļā. Nu, nedaudz vairāk, nu, pilnīgi noteikti nu, nedaudz vairāk nekā šodien. Labi, tad līdz ar to tagad beidzam šo sanāksmes daļu. Pēc pāris minūtēm sāksies koordinātoru sanāksme, bet paldies visiem, kas ieradāties, kas strādājāt šeit šodien. Paldies visiem asistentiem un konsultantiem. Paldies, ka bijāt klāt. Tātad tagad sāksies eh, sanāksme, mēs slēgtām durvīm koordinatoru sanāksmi. Paldies par uzmanību.